Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich Labrīt, dāmas un kungi. Gribēju jūs sveikt mūsu sēdē. Tie, kas nesaprot vācu valodu, var klausīties tulkojumu savā dzimtajā valodā. Tas ir pieejams. Ministra kungs. Luka, Nikolau. Lopes Agilāra kungs. Viņš ir Libe komitejas priekšsēdētājs, dāmas un kungi. Man ir patiešām liels prieks jūs uh, sveikt Eiropas parlamentā un jūs šeit uzņemt uz divām dienām. Šodien un rīt jūs runāsiet par vienu no būtiskākajiem un arī sarežģītākajiem uh, Eh, šī sasaukuma laika jautājumiem komisija janvārī uh, sāka runāt par datu aizsardzības paketi. Kādreiz šo jautājumu uzskatīja par tādu ļoti sausu un garlaicīgu tematu, par ko runā galvenokārt akadēmiskajā lokā. Bet tagad mēs ļoti labi apzināmies, ka tas skar mūs visus bez izņēmuma. Un mēs ar šo jautājumu saskaramies savā ikdienas dzīvē, dienu no dienas. Mūsu dati tiek, eh, piemēram, saglabāti, ja mēs kaut ko meklējam tieši saistē vai kaut ko iegādājamies internetā. Tas pats notiek arī ar mūsu mobiliem telefoniem, ja mēs, piemēram, ar tiem uh, sērfojam internetā, nosūtam datus no viena adresāta otram, sociālajos tīklos dati tiek apsargāti, arī uh, bankas, uh, apdrošināšanas kompānijas, valdības eh, apstrādā mūsu datus, dati tiek apkopoti, ja jūs, piemēram, nopērkat biļeti internetā, izmantojat elektroniskās biļetes un iespējams, ka jūsu dati tiek saglabāti arī uh, eh, jūsu piemājas veikalā, kurā iepērkaties. Protams, tehnoloģiskais progress un globalizācija ir atvieglojušas datu apkopošanu, datu pārnesi un uh, šo uh, parādību ir radikāli ietekmējušas. Protams, tas viss nes līdzi jaunus izaicinājumus, it sevišķi ņemot vērā 95. gadā pieņemto datu aizsardzības likumdošanu. Ja drīkstu jums atgādināt, ka 95. gadā, tieši pirms 17 gadiem, eh, biju Libe komitejas deputāts. Un es arī tobrīd strādāju pie šī likumdošanas akta. Toreiz biju eh, Pilsonisko brīvību komitejas eh, deputāts, un pēc tam iepazīstoties ar dažādiem dokumentiem, arī ar uh, to, par ko runāju šajās debatēs, viena lieta nav mainīsies. Proti, mēs nesaprotam, kas notiek ar mūsu datiem. Īstenībā datu daudzums gan ir pieaudzis, bet to apstrāde un apkopošana nav mainījusies mēs varam runāt par to, ka ir 12 tūkstoši reižu vairāk dažādu tīmekļa vietņu, 50 reizes vairāk cilvēku lieto internetu, uh, un vair, 20 reizes vairāk cilvēku lieto mobilos tāruņus. Vislielākajā sociālā tīmeklī tagad ir ievietot 219 miljārdi fotografiju. Tas ir vienkārši neiedomājami. Šīs izmaiņas proti ļoti spēcīgi ietekmē mūsu dzīves veidu, to, kā mēs strādājam, atpūšamies, uh, Protams, daudzējādā ziņā šī tehnoloģiskā attīstība mums ir nākus par labu, bet mūsu dati tiek saglabāti, apkopoti un eh, trešās personas tos var izmantot. Ar mūsu informāciju mm, var uh, tirgoties, it sevišķi bieži to izmanto dažādi komersanti un reklāmas nozare. Gribēju šodien runāt par dažām paredzētajām reformām, un noteikti jūs par to debatēsiet arī šodien un rīt. Un domāju, ka atspērienu punkts ir uh, skaidrs visiem. Datu aizsardzība ir uh, katra cilvēka pamatiesības. Eiropas Savienības pamatiesību uh, hartā ir rakstīts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz savu datu aizsardzību. Tas ir astotais uh, pāns pamatiesību hartā. Data aizsardzība nav nekāda luksus prece, uh, tā ir uh, nepieciešamība un tā ir mūsu brīvo individu integritāte. Tas pienāks mums mums visiem pasaules un Eiropas pilsoņiem. Protams, tās ir tiesības, kas sevišķi izkoptas ir tieši Eiropā un varam būt ar to lepni. Mēs katrā ziņā varam ar to iedvesmot arī citus reģionus pasaulē, kas vēl nav data aizsardzību uztvēruši tik nopietni. Protams, mums ir uh, visu laiku jāaktualizē mūsu rīcībā esošā informācija un jāprūpēs, lai mēs datus varētu aizsargāt. Datu aizsardzības galvenais princips ir e, tāds, ka cilvēkam ir jābūt vienas prātis, ka viņa dati tiek izmantoti, bet kurš tad to var garantēt modernajā e, interneta pasaulē? Mūsu bērni taču arī izmanto internetu un bieži vien tas tiek izmantots pret viņiem. Tāpat ir jārunā arī par datu aizsardzības tiesību ievērošanu. Uh, Es esmu uh, patiešām gandarīts, ka datu aizsardzības uh, iestādes dalību valstīs ir kļuvušas spēcīgākas un uh, tām tiek garantēta neatkarība. Komisija piedāvā koordināciju veikt pateicoties deleģētiem tiesību aktiem, un arī sistēma piedāvā attīstīt pateicoties tieši šiem aktiem. Gribēju paust tikai dažas piezīmes, bet eh, tādēļ tās nav mazāk svarīgas. Komisijas pieņemtais lēmums par eh, jaunajām pilnvarām īstenībā nav tikai tehniskas dabas jautājums, tieši pretēji. Mēs runājam par politiskām vērtībām, par eh, šiem politiskajiem ķieģelīšiem, kas veido visu politisko arhitektūru. Tieši tādēļ parlamentam ir jābūt ļoti modram un e, jāvēro, kas tad īsti ir deleģētais tiesība akts un ko par tādu mēs neuzskatām. E, tagad ir klāt arī komisijas pārstāvi, un viņu klātbūtnē es gribēju teikt, ka ļoti labi saprotu komisijas e, pamudinājums, proti uh, ka tā vēlas saglabāt savā kompetencē pēc iespējas vairāk deleģēto tiesību aktu saskaņā ar esošo procedūru. Nu, man tas nekādas grūtības nesagādā, tā jau darbojas jebkura izpildvāra. Nesmu pat uh, arī tad, kad biju uh, Vācijā mērs, piedzīvojis uh, kaut ko tādu, ka likumdošana būtu lieka, jo uh, administratīvajā nozarē ir iespējams daudz efektīvāk strādāt. Es ļoti labi saprotu komisijas nolūkus, un es nesagaidu, ka izpildvara rīkosies kā likumdevējs, bet lūdzu negaidiet no likumdevējiem to, ka uh, Uh, viņš uh, likumu izpildi veiks, uh, atstās likteņu varā. Un, ja mēs runājam par datu aizsardzību, šeit vispār nav nekādu jautājumu, kam pakļaut tieši šo jautājumu. Mēs ļoti rūpīgi sekosim tam, lai datu aizsardzības likumdošana būtu um, pēc iespējas spēcīgāka un lai cilvēku pamattiesība aizsardzība tiktu ievērota gan pēc gara, gan pēc burta. Es jums gribēju teikt, ka iekšlietu komitejas deputāti e, jau ir pazīstami kā tādi visai kašķīgi kolēģi Eiropas parlamentā. Un tad, ja viņi pārstāv parlamentu citos fórumos, tad viņi kļūst īpaši kašķīgi. Protams, visiem ir jābūt iespējām baudīt uh, savas pamattiesības, bet vai visi cilvēki pazīst, vai visi cilvēki ir informēti par savām tiesībām, mums ir jāparūpējas, lai pilsoņi būtu par tām informēti. Datu tiesības Eh, datu aizsardzība nedrīkst būt tikai teorētisks tiesības. Protams, ir jādara kas vairāks, tikai viena trešdaļa no Eiropas pilsoņiem zina, ka ir dalību valstu iestādes, kas uh, veids datu aizsardzību un ka viņiem ir tiesības baudīt šādu aizsardzību. Tas, protams, nenozīmē, ka cilvēki neapzinās, ka šādas problēmas pastāv, viņi tikai nezina, uh, ka šādas struktūras pastāv. 70% no ES pilsoņiem ir nobažījušies, ka uh, uzņēmumu apkopotie dati īstenībā kalpos citiem mērķiem, nevis tādiem, par kuriem tiek paziņots. Tikai viena trešdaļa no sociālo tīklu izmantotājiem un vēl mazāk cilvēku no tiem, kas iepērkas internetā, jūt, ka viņi varētu kaut kādā veidā ietekmēt šos procesus. Nu, 15 līdz 24 gadu vecuma grupā tie ir cilvēki, kurus uh, tagad uh, eh, profesionāla žargonā sauc par digitāliem iedzimtiem. Šī mērķa grupa ļoti aktīvi izmanto sociālos tīklus, viņi burtiski ar tiem ir piedzimuši. šie cilvēki, jaunieši, daudz vienkāršāk, nepiespiestāk izmanto jaunās tehnoloģijas nekā mēs, tie, kas esam dzimuši pagājušā gadsimtā, bet viņi bieži vien nesaprot, kādus riskus tas nes līdzi, tādēļ ir nepieciešama sabiedrības informācija. Datu aizsardzība ir jautājums, kur nevar risināt, eh, vienlaicīgi nerisinot arī izglītības problēmas. Ja runājam par direktīvas priekšlikumu, datu aizsardzība iestādēs ir jautājums, kam arī jāvēlta pietiekam daudz uzmanības un direktīvas priekšlikums par uh, datu apstrādi ir ārkārtīgi svarīgs, datu apkopošana un apstrādāšana, piemēram, policijā, prokuratūrā, ir eh, daudz, daudz plašāk izmantot metodu nekā, piemēram, pirms desmit gadiem. Personiski dati ir pieejami ļoti lielā apjomā, un, protams, eh, tas ir nepieciešams tieši šīm iestādēm. Tādā veidā tiesības sargājušās iestādes savu darbu var veikt pēc iespējas labāk. Bet jāsaka, ka viņu apetīte uz datiem ir tikai pieaugusi. Mums patiešām ir eh, jāaizsargā katra individu dati un jāsaprot, ka vienā svaru kausā ir eh, liktas prokuratūras un tiesību sargājušo instanču intereses, un otrā svaru kausā ir liktas individu intereses un tiesības uz datu aizsardzību. Uh, Tucas un Albrechts, tie ir kolēģi, kas arī strādāja pie šī ziņojuma, un trīs gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un pēc atteikšanās no trīs pīlāru struktūras ir novērojuši, ka tagad tiek radītas divas paralēlas sistēmas. Dažreiz man rodas iespējas, ka ārpus Eiropas parlamenta vēl pastāv šī vecā trīs pīlāru sistēma, bet m, tad pāriem ir jāatgādina, ka Lisabonas līgums to likvidēja. Ja mēs uh, vedam sarunas par direktīvām, tad, protams, uh, uh tam ir jānorisinās saskaņā ar procedūru. Ja mēs uh, runājam par dažādu juridisko pamatu jaukšanu un uh, starpvaldību metodus pieminēšanu, es domāju, ka Eh, šis mēģinājums ir cietis neveiksmi, un tas atkārtoti cietīs neveiksmi, jo mūsu kolēģi, eh, referenti var baudīt Eiropas parlamenta nedalītu atbalstu. It sevišķi runājot par šo procedūru. Es gribēju pateikt, ka Eiropas parlaments uh, sagaida to, ka Kīpras prezidentūra šķers izšķirīgs soļus uz priekšu un noslēgs šo darbu ar lieliem panākumiem. Un šo darbu tikpat veiksmīgi turpinās arī nākamā prezidentūra. Ministra kungs, es gribēju teikt, ka Kipras prezidentūra darbojas ļoti labi, mūsu sadarbība līdz šim ir izvērtusies ļoti konstruktīva un uh, Es domāju, ka daudz kolēģi man tikai piekritīs. Mēs vēlamies, lai likumdošana būtu moderna, spēcīga un proporcionāla, veicinot vienotā tirgus integrāciju, tajā pašā laikā nenodarot kaitējumu pilsoņu brīvībām. Pilsoņi vienoto tirgu varēs izmantot savā labā tikai tad, ja viņi varēs uzticēties digitālajai tautsaimniecībai un būt droši par to, ka viņu vēlētās institūcijas sargā viņu pamatiesības. Kolēģi, es lūgtu, lai nākamo divu dienu laikā jūs aktīvi piedalītos diskusijās, apmainītos ar viedokļiem un uh, Mēs redzam, ka šeit uzstāsies vairāk pārstāvi no dalībvalstu parlamentiem, un tas ļauj secināt. ka šīs debates uh, norisinās gan dalībvalstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā, un ka uh, visas iestādes ir uh, gatavas sadarboties. Tas norāda arī to, ka mēs Eiropas parlamentā papildinām Nacionālo parlamentu darbu un otrādi, jo Nacionālajos parlamentos, protams, ir eh, zināms kontrolas struktūras, lai eh, varētu skatīties, kā likumdošana tiek īstenota, un Eiropas parlaments, protams, uzmanīgi tam visam seko. Tādēļ šī konference ir patiešām svarīga. Varbūt, ka pat 2012. Eh, gada otrajā pusē šī ir pati svarīgākā konference. Protams, mums ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, bet šeit šodien mēs runājam par Eiropas Savienības identitāti, par dalību valstu un pilsoņu identitāti. Mēs runājam par Eiropas Savienības un dalību valstu pilsoņu identitāti. Tādēļ mēs ļoti uzmanīgi e, sekosim konferences norisei un Es arī šo konferenci atklāju kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs tieši tādēļ, ka uzskatu to par tik svarīgu pasākumu. Es neesmu šeit ieradies nejauši, nē, tā nav nekāda sakritība. Kā kādreizējais Lībe komitejas deputāts, es eh, šim jautājumam esmu vienmēr ļoti uzmanīgi sekojis un e, mūsu kādreizējais tieslietu ministrs, e, e, kādreizējais Spānijas tieslietu ministrs Lopes Aguilera kungs arī ļoti aktīvi ir strādājis pie šī jautājuma. Novēlu jums veiksmīgu darba cēlienu un lūdzu jums Eh, saprast arī mani eh, tas fakts, ka tagad lekšu augšā un skriešu ārā no zāles nav saistīts ar to, ka es uz necienītu, bet gan tā, ar to, ka man ir ļoti, ļoti daudz vēl darāmā un jādodas uz citiem pasākumiem. Paldies! Paldies! Šulca kungam, labrīt, saka Lopes Agilāra kungs, dārgie kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti. Šodien un rītdien eh, mēs strādāsim septiņos darba cēlienos, tādēļ tagad daži praktiski paziņojumi. Pirmām kārtām ir pieejams tulkojums 22 oficiālajās valodās. Šeit uzstāsies vairāki runātāji. Uh, Katrs runās uh, apmēram uh, 10 minūtes, pēc tam mēs dosim vārdu dalību valstu parlamentu deputātiem un arī Eiropas parlamentu deputātiem. Uh, tā tad viena sesija, viena diskusija kārta notiks apmēram 45-50 minūtes, un katrs uh, runātājs varēs izteikties apmēram 10 minūtes un zāles pārziņi e, izdalīs e, sarakstus, kuriem jūs varēsiet e, pieteikties, lai uzstātos. Un dalību valstu parlamentu deputāti, kā arī Eiropas parlamenta deputāti tiks nosaukt vārdā. Priekšsēdētājs viņiem dos vārdu, un viņi varēs uzdot jautājumus eh, runātājiem mūsu viesiem. Pēc pirmās darba cēliena 12.30 būs bufetes veida pusdienas, un pēcpusdienā 15.00 pie mums eh, ieradīsies komisijas vicepriekšsēdētāja Viviana Redinga. Un es lūdzu visus dalībniekus ievērot mūsu darba kārtību, ievērot grafiku, lai mēs varētu strādāt pēc iespējas eh, produktīvāk. 19.00 ir paredzēts vakariņas, eh, un tās notiks deputāta restorānā. Un kā prezidents Šulcs jau savā uzrunā minēja, mēs runāsim par datu apstrādi un datu aizsardzību kā vienu no svarīgākajām mūsu dzīves sastāvdaļām. Protams, jāsaka, mēs atrodamies tādās kā krustcelēs tiek izmantotas jaunas informācijas tehnoloģijas, dati tiek apkopot, un to mūsdienās ir izdarīt daudz vienkāršāk un lētāk nekā līdz šim apkopoto datu apjoms ir vienkārši neaptverams, tas ir eh, pieaudzis apmēros, eh, personas dati tiek eh, saglabāti, apstrādāti visā pasaulē, tiek izmantota mākoņu datošana un arī citi tehnoloģijas veidi, lai datus varētu izmantot pilnīgi jebkurā pasaules valstī. Eh, informācijas apmaiņa ir kļuvusi arī par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, tāpat arī sociālo tīklu izmantošana ir kļuvusi par gandrīz katra pilsoņa ikdienu. Personas datu apstrāde ir kļuvusi par vienu no uh, svarīgākajām aktivitātēm daudziem uzņēmumiem un uh, Eh, ļoti daudziem uzņēmumiem eh, datu apstrāde nozīmē lielu pēļņu. Bet, protams, tas eh, prasa arī rūpīgu attieksmi pret personas datiem, ir jābūt nodrošinātai datu aizsardzībai. Privāti uzņēmumi izmanto šos datus, bet, protams, arī tiesības sargājušām iestādēm ir interese par personas datiem, lai varētu labāk Uh, garantēt likumu ievērošanu, ir jāparūpējas par labāko legālo koordināciju, ir jāgarantē uh, cilvēku data aizsardzība, kā tas ir minēts uh, pamatiesību hartas 8. pantā un līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā. Bet, protams, šie noteikumi ir jāpārskata. Un tieši Par to mēs arī runāsim šajā starpparlamentārajā sanāksmē. Ir jāizveido pietiekami stingra, pārdomāta legālā sistēma, kas būs, kam būs pa spēkam pievērēt šīs dienas izaicinājumus. Eiropas parlaments atbalsta tos mērķus, kas ir nosprausti, mēs eh, saprotam, kādi nolūki ir pamatā Eh, šim likumdošanas priekšlikumam ir jāsamazina administratīvais sloks, jāgarantē uh, augstāks datu aizsardzības līmenis un ir jābūt vienam vienīgam uh, likumam, kas ir spēkā ar dalību valstīs esošo, esošo likumdošanas ietvaru. Mēs piedāvājam vienu vienotu likumdošanas paketi, ir izstrādāts uh, direktīvas priekšlikums, tāpat regulas priekšlikums, pie kura darbs notiek jau tagad. Visi referenti ir ieradušies, uh, lai varētu piedalīties diskusijās gan šodien, gan rīt. Arī mūsu komitejas referenti ir uh, ieradušies. Viņi ar uh, ziņojumu mūs iepazīstinās šī gada decembrī. Tas vairs nav aiz kalniem. Un 2013. gada pavasarī mēs jau varētu paredzēt balsošanu par šo priekšlikumu. Protams, mēs gribam uzklausīt arī dalībvalstu parlamentus, jo viņu ārtaus ir ļoti nozīmīgs, lai varētu šo procedūru virzīt uz priekšu. Es gribu teikt, ka dalībvalstu parlamenti mūs arī atbalstīs šī pasākuma sagatavošanā. Visi saprot, ka Eiropas parlamenta izvēlētā likumdošanas procedūra ir nepieciešama, lai varētu garantēt pēc iespējas augstāku datu aizsardzības līmeni. Divu dienu laikā mēs varēsim eh, labāk iepazīties ar likumdošanas paketi, varēsim uzklausīt eh, runātājus un ekspertus. Mēs Esam pateicīgi par izrādīto interesi visiem viesiem. Un tagad bez liekas kavēšanās es došu vārdu runātājiem, kas uzstājas pirmajā diskusiju kārtā. Pie mums ir ieradies Kipras tieslietu ministrs Luka Luka kungs. Viņš pārstāv Kipras prezidentūru padomē. Tāpat Nikolau Kungs, kas ir Kipras eh, pārstāvi palātas juridiskās komitejas priekšsēdētājs. Tāpat pie mums ir ieradusies arī Francois Lebai, kas pārstāv Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektorātu, viņa ir tā direktore, un pirmais tagad uzstāsies Jonas Nikolau, Kipras pārstāvi palātas juridiskās komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, desmit minūtes. Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Lukas kungs, tieslietu ministra kungs, godātie deputāti, godātā Lebais kundze no Eiropas komisijas, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Mums ir ar Kār, man ir ārkārtīgi liels gods, ka es esmu uzaicināts šeit, lai uzrunātu jums par tik būtisku jautājumu, proti par datu aizsardzības jauno likumdošanu. Tikai pirms neilga laika, 24. septembrī, man bija tas gods vadīt kādu konferenci, tur, kurā piedalījās tieslietu ministri. Šī sanāksme notika Kiprā, un arī tur mēs runājām par uh, jaunās likumdošanas izstrādāta aizsardzības jomā, par pilsoņu tiesībām, uz pašnoteikšanos un par uh, modernajiem, uh, modernajām normām data aizsardzības jomā. Runājot par šie tiesiskā pamata pārstrādi saistībā ar data aizsardzību, es gribētu sacīt, ka tas ir ļoti būtiski Šajā konferencē, kas mums bija Kiprā, bija ļoti interesanta doma apmaiņa, izskanēja ārkārtīgi interesants idejas par plānoto tiesisko bāzi. Ir pagājuši 17 gadi kopš spēkā stājās pašais spēkā esošā datu aizsardzības likumdošana Eiropas Savienībā. Un globalizācija un radikālās izmaiņas tehnoloģiju jomā ir radījušas jaunus apstākļus, kas ir saistīti ar datu aizsardzību. Gribētu sacīt, ka 93. gadā inter, internetā tika pārsūtīti 1% no visas informācijas, savukārt 97, 2007. gadā pa internetu tika pārsūtīti jau 97% no visiem datiem. Inteliģentās kartes, uh, jaunie komunikācijas līdzekļi dažādi tīkli ir attīstījušies, tāpat arī sociālie tīkli. Tā mums tagad jau ir kļuvusi par ikdienu. Un līdz ar to mēs atstājam, īstenojot savas ikdienas darbības, mēs arī atstājam digitāls pēt nospiedumus. Tas ir visi ļoti būtiski gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs, un šī attīstība ir ļoti strauja. Uh, 250 miljonu cilvēku šobrīd, pasauli, šobrīd Eiropas Savienībā izmanto internetu ikdienā, tātad katru dienu. Un tāpēc mēs saprotam, cik milzīgs izaicinājums šobrīd ir mūsu priekšā un kas ir likts uz spēles. Skaitļi runā paši par sevi. Un tie prasa, lai mēs rīkotos ātri un aktīvi, lai mēs rīkotos enerģiski, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labāku aizsardzību. Mums ir jārada uzticība un jārada sajūta, ka cilvēki ir drošībā, īstenojot savus ikdienas darbības internetā. Tas attiecas gan uz sociālo tīklu lietotājiem 26% un 18% tie to cilvēku, kas īsteno 80% to cilvēku, kas, kas, kas iepērks internetā, nav pārliecināti, ka viņu dati tiek pareizi aizsargāti. 72% internetu lietotāji ir norūpējušies par to, ka viņiem ir jāiesniedz ļoti daudz personas datu, un viņiem ir sajūta, ka viņi neupiln, ne, nekontrolē pilnībā šo datu nodošanas procesu, un tāpēc ir jāizstrādā jauna direktīva. Pielietošana ir ļoti izmainījusies, un uh, 27. dalību valstīs šie dati tiek izmantot ļoti dažādos veidos, un tas ir negatīvi ietekmējis gan iekšējo tirgu, gan arī uzticības sajūtas rašanos iedzīvotāju vidū. Un tas ir šis lielais izaicinājums. Mums ir nepieciešams tāds, tāda juridiska aizsardzība, kas uh, nodrošināt vienlaikus līdzsvars starp datu aizsardzību, cilvēktiesībām un, protams, iekšējo tirgu. Mums ir no jauna jāatgūst iedzīvotāju uzticība internetu pakalpojumiem. Mums ir nepieciešams tehnoloģiski neitrāls instruments, kas eh, ņemtu vērā gan pašreizējo attīstību, gan attīstību nākotnē. Birokrātija ir jāsamazina un jāsamazina arī ar to saistītās izmaksas. Uh, ir jārīkojas vienot īstenojot šīs tiesības, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī iedzīvotāju un uzņēmumu tiesības dalību valstīs. Ir jāsamazina birokrātijas sloks, kas šobrīd rāda šķēršļus daudziem uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem jaunajos tirgos. Un ir svarīgi, lai šis uh, pamatlēmums kas tika pieņemta eh, 278, kas tika pieņemta 2008. gadā, tik tiešām tiktu īstenots. 2012. gadā tagad mums priekšā ir eh, jauna priekšlikuma pakotne, mēs par to šodien arī runāsim. Tā tad ir eh, vispārīgā data aizsardzības regula ierosināta un ir ierosināta direktīva datu aizsardzībai. Un proti te ir runa par datiem, kas tiek uh, par personas datu apstrādi, ko veids kompetentās iestādes, lai novērstu izmeklēt atklāt noziedzīgas nodarījumus, saukt pie atbildības uh, par tiem un tā tālāk. Mēs arī mēģinam izstrādāt tādu, ir jāmēģina izstrādāt tādu direktīvu, lai iedzīvotāji justos uh, droši, un tāpēc ir jāiestrādā jauni jēdzieni. Te ir runa par tiesībām, uh, ka viņa dati netiek dzēsti, un arī tas ir ļoti būtiski, ka, teiksim, pie zināmām procedūrām būtu jāprasa datu īpašnieku piekrišana. Te mēs varam runāt arī par uh, datu pārsūtīšanu. Ir ļoti svarīgi, lai personas dati varētu tikt nosūtīti, bet pareizā veidā tāpat arī ir runāts par sūdzībām Nacionālās datu aizsardzības iestādēs. Piemēram, ja cēlonis ir kaut kur kādā trešajā valstī radies. Personas privātās sfēras aizsardzība ir ļoti būtiska. Datu aizsardzība ir ļoti nopietns jautājums, un tas ir jāņem vērā visā šajā sistēmās. Saistības Tālāk uh, sekojoša datu aizsardzība, tas viss ir ārkārtīgi būtiski tiem jautājumiem, pie kuriem strādājam. Un, protams, šobrīd mums ir jāpadomā arī par sekošām lietām, par uh, to, kā risināt jautājumus, kas ir saistīti ar uh, nepilngadīgajiem vai bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem, jo šajā gadījumā būtu nepieciešama vecāka atļauja, lai izmantot šo bērnu vai, vai kādu citu atbild, cits pieaugušas atbildīgās personas piekrišanu, lai šos datus izmantotu. Jādomā par moderniem un tehnoloģiskiem drošības pasākumiem, par paziņojumiem pār datu aizsardzības pārkāpumu gadījumos, uh, 24 stundu laikā pēc pārkāpuma. Un ir jābūt tādai viens pieturs princips jāievēro šeit, tātad, lai visi varētu vērsties vienā konkrētā datu aizsardzības birojā. Tiek ierosināt arī ierosināts arī, kā risināt jautājums attiecībā uz gadījumiem, kad dati tiek pārsūtīti uz trešajām valstīm. Te tiek pieminēti arī pašai spēkā esošie divpusējie nolīgumi, kas balstās uz tiesisko sadarbību un, protams, arī uh, nacionālajiem likumiem, kas ir šajā sakrībā pieņemta. Tātad datu aizsardzība ir ārkārtīgi sarežģīts un jutīgs jautājums. Pastāv problēmas, dažādas bažas arī saistībā ar ierosinātajiem priekšlikumiem. Tas ir skaidrs, un tāpēc mums visiem ir jāstrādā kopā, lai izstrādātu tādu tiesisko, tādu likumdošanu, kas varētu palīdzēt radīt šo pareizo līdzsvaru starp uh, datu aizsardzību un brīvu informācijas plūsmu iekšējā tirgu. Ir starpparlamentārs diskusijas par šiem jautājumiem, un tāda mums notiek arī šodien, un šāda pasākuma ir ļoti liederīga, lai apmainītos ar viedokļiem un censtos priekšlikums uzlabot. Pašreizējā krīze, protams, liek mums meklēt ceļus, kas palīdzētu mums izkļūt no krīzes. Uh, Un tāpēc mums priekšā šobrīd ir šie priekšlikumi, par tiem arī runāsim. Nikolau kungs, paldies par jūsu uzstāšanos, un tagad uzklausīsim Lukas Luka kungu, tātad Kipras tieslietu ministru. Viņš ir arī Kipras prezidentūras padomē pārstāvis, atbildīgais ministrs par šo jautājumu. Luka Lukas kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, Aglar kungs, godātā komisijas pārstāve, Lepais kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties par to, ka uzaicinājāt man šeit piedalīties šajā Eiropas parlamenta sanāksmē. Šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Citas starpā šis līgums panāca to, ka Eiropas parlaments kā ir kļuvis uh, svarīgāks kā likumdevējs un um, tas var piedalīties likumdošanas priekšlikuma izstrādē. Šodien mēs runāsim par datu aizsardzības likumdošanas priekšlikumiem, kas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem Kīpras prezidentūras laikā. 2012. gada janvārī komisija nāca klajā ar priekšlikumu paketi attiecībā uz mm, datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Mums priekšā ir priekšlikums izstrādāt regulu un priekšlikums direktīvai. Šeit ir runa par datu aizsardzības jautājumiem policijas un uh, tieslietu jomu sadarbības ietvaros. Uh, Šie priekšlikumi Kipras prezidentūrā tiek uzskatīti par prioritāti, tāpēc, ka tie ir ārkārtīgi būtiski un skār ļoti daudz Eiropas Savienības pilsoņu. Kipras prezidentūra uzskata šos abus priekšlikumus par pakotni. Prezidentūras eh, darba laikā mēs ekspertu līmenī pārbaudīsim šos priekšlikums, un tas attiecas gan uz regulas priekšlikumu, gan direktīvas priekšlikumu. Paš, pašreizējās direktīvas, ko mēs varētu pieminēt, ir 2002. gada 58. un direktīva 9546 un pamatlēmums no 2008. gada 977 TI. Mums ir jāņem vērā radikālā tehnoloģiskā attīstība un globalizācija, un tāpat arī jāņem vērā tas, ka ir notikušas izmaiņas saistībā ar Lisabonas liekuma spēkā stāšanos. Ar šo priekšlikumu paketu komisija vēlas radīt labāku aizsardzību datu jomā un tādējādi stiprināt Eiropas Savienības pilsoņu sevišķi nepilngadīgo internetu lietotāju tiesības. Papildus tam Tas ir mēģinājums radīt lielāku uzticību, lai Eiropas Savienība kļūtu par tādu svarīgāku dalībnieku mūsdienu digitālajā ekonomikā. Mēs vēlamies arī stiprināt Eiropas Savienības uh, tiesības eh, globālajā jomā datu aizsardzības kontekstā. Un tāpēc ir ļoti būtiski panākt visus apmierinošus rezultātus, kuros tiktu ņemti vērā visas tiktu ņemts vērā visas problēmas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka, jaunais, eh, ka jaunā likumdošana būs spēkā tuvākajā nākotnē un skārs mūsu uh, privāto dzīvi, mūsu tirgus, mūsu rūpniecību, mūsu uzņēmums, un šī iemesla dēļ prezidentūra vēlas nākamajai īrijas prezidentūrai nodot tālāk tādu labu darbu pamatu, lai īrijas prezidentūra varētu turpināt labi strādāt pie šī jautājuma. Jūs zināt, ka direktīva tiek pie, piemērota gan privātajā sfērā, gan valsts sfērā, uh, Un, piemēram, ja no interneta tiek dzēst kāda fotografija, tad uh, ir jārūpēs par to, lai citās interneta vietnēs neparādītos šī te fotografija. Tāpat kādam ir jābūt atbildīgam par uh, eh, dātu apstrādi, un uh, šī persona ir uh, šai personai ir jāievēro visi datu aizsardzības principi. Ļoti būtisks um, izmaiņas direktīvā ir saistīts ar šo te vienas pieturas aģentūru, tātad, ka būtu tāda viena aģentūra, kur vērsties, un tādējādi datu aizsardzība tiktu vienkāršota. Tā, lai katrs iedzīvotājs varētu vērsties vienā konkrētā datu aizsardzības iestādē, tad, ja viņam rodas tāda vajadzība. Tāpat arī uzņēmumiem būtu iespēja vērsties vienā šādā aģentūrā. Tiek uh, domāts arī par to, ka ir jāīsteno tāds kohēzijas mehānisms, lai tiktu īstenots kop, lai uzraudzības iestādes īstenot kopīgas akcijas un arī būtu vienot sankciju sistēma. Un tiktu novērstas uh, domstarpības. Papildus tam direktīva attiecībā uz datu aizsardzības, uz datu apstrādātājiem uzliek jauns pienākums, piemēram, ir tāds jauns pasākums, ja rodas, tiek izstrādāts kaut kādas jaunas tehnoloģijas, tad tas ir jāņem vērā. Tāpat ir, tiek iestrādāts tāds jēdziens kā privātuma vērā ņemša, ņemšana un uh, Diskusijas, kas ir notikušas gan tehniskā, gan politiskā līmenī, norāda, ka šie priekšlikumi ir jāuzlabo, un mēs arī cenšamies strādāt šādā virzienā. Mums visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams tāds ļoti skaidrs teksts, ļoti skaidri, skaidri instrumenti, kurās nebūtu nekāda pelēko zonu vai neskaidrība. Ir jāizvairs no tādas situācijas, kas nākotnē varētu no, novest pie sārkasma. Nu, un eh, kavēt tehnoloģisko attīstību, kavēt uh, tirgu, kavēt uh, eh, nozars un uh, likt šķēršļus mūsu iedzīvotājiem. Tagad par regulas priekšlikumu. Jūs zinat, ka šeit ir runa par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu datu brīvā priti. Ja tur ir runa par datu apstrādi nacionālā līmenī vai starp valstu iestādēm un arī par datu pārsūtīšanu trešajām valstī. Regula aizstās 9, pamatlēmumu 977, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, ko apstrādā policijai un tiesa iestādēm sadarboties krimināllietās, un arī par no, šo datu nodošanu trešajām valstīm. Te runa arī par slēptam dienestiem. Uh, Pašreizējā tiesiskā pamata pārstrāde ir nepieciešama gan tāpēc, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums, kas, piemēram, nosaka datu aizsardzības saistības, kas attiecas uz visām Eiropas Savienības darbības jomām, arī uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Un tas ir nepieciešams arī tādēļ, lai stiprinātu uh, iestāžu sadarbību. Es jau sacīju, ka šī te re regula tehniskā līmenī jau ir septembrī tikusi pa pārskatīta, un šis darbs turpmākajos mēnešos mūsu prezidentūras darba laikā turpināsies. Mēs zinām, kādas ir problēmas saistībā ar ierosināto regulu, bet centieni, lai to uzlabotu, turpināsies. Protams, padomē ir arī noformulētas vairākas iebildes un ir zināms, kādas ir problēmas, kādas ir bažas, kas šajā sakrībā pastāv. Bet, ja kurā gadījumā mēs vēlamies turpināt šo darbu un sadarbībā ar Eiropas parlamentu, mēs vēlamies atrast zelta vidusceļu un vēl kas tehniskajā līmenī. Šie priekšlikumi DAPEX eh, darba grupā arī tikuši apspriesti. Uh, ir ieplānotas sešas sanāksmes, kurās tiks runāts par šiem priekšlikumiem, un visas dalība valstis ir uzaicinātas piedalīties arī ne, jūlijā Nikosijā arī piedalījās neformālajā tiekšlietu, tieslietu un iekšlietu padomē. Arī šie jautājumi tiks turpināti izskatīti. Uh, skaidri pateikts, ka mums ir jāturpina strādāt pie šiem priekšlikumiem, un tāpēc mēs arī rīkojam dažādas sanāksmes, tā skaitā arī prezidentūras draugu grupu sanāksme tiks rīkot par šo jautājumu. Priekšsēdētājs jau drīz noslēgšu savu runu. Šeit ir runa par ārkārtīgi svarīgām tēmām, kas rāda iz, uz, izdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Te ir runa par privāto un nacionālo līmeni, bet svarīgi ir tas, ka šeit ir ļoti daudz, kas likts uz spēles, kā Šulc kungs jau sacīja, šie jautājumi attiecas uz mums visiem. Nobeigumā es gribētu vēl sacīt to, ka, lai panākt savus mērķus, mums ir ārkārtīgi sad svarīga sadarbība ar jums. Jūs esat svarīgākais elements, lai, pan lai gūtu panākums. Jums, kā Eiropas parlamentam, ir ļoti svarīgs uzdevums, un tāpēc mums ir jāstrādā kopā un kopīgiem spēkiem, jāmēģina rast labāko rezultātu. Mums ir jāizstrādā tiesiskais instruments datu aizsardzībā attiecībā uz personas datiem. Mēs vēlamies stiprināt cilvēktiesību principus un vienlaikus radīt instrumentu, kas varētu palīdzēt rūpēties par mūsu labklājību, mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, Lukas kungs, tālāk došu Francāzai Labājai vārdu. Viņa pārstāv Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektorātu. Paldies! Tas paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt, ka no komisijas puses raugoties mēs ārkārtīgi atzinīgi vērtējam dialogu ar nacionālajiem parlamentiem. Protams, ka mēs ļoti labi apzināmies, kāds ir jūsu ieguldījums. Jau vairāki šie parlamenti ir ļoti būtiski eh, ies, palīdzējuši mums darbā. Mēs ņemam vērā viņu priekšlikumus, komentārus un tā tālāk. Un domāju, ka šī diskusija norisinās tajā pašā īstākajā brīdī, jo esam lielā mērā jau uzsākuši diskusijas un sarunas ar, ar starp abām līdzlēmēju struktūrām, parlamentu un padomu. Nu, un tāpēc jūsu ieguldījums un jūsu sakāmais šodien tiek vērtēts ārkārtīgi augstu. Nu, tā kā šorīt jūs jau ļoti daudz dzirdējāt par datu aizsardzību, Tad tas, ko es gribētu darīt un ko gribētu teikt no komisijas puses, es gribētu varbūt sasaistīt tās eh, šos izteikumus ar mūsu mērķiem, nodomiem, ko izmantojam tajā brīdī, kad izstrādājām direktīvas projektu un tāpat arī regulas ierosināto tekstu par datu aizsardzību. Domāju, ka daļa no atbildes šai gadījumā jau ir šīs sesijas nosaukumā, kas ir lūk uzticības veidošana digitalizētajā un globalizētajā pasaulē. Jūs jau dzirdējāt iepriekšējos runātājus, kas teica, lūk, cik ārkārtīgi svarīgi ir datu apstrāde un cik strauji norisināsies attīstību šai jomā un kā tas vēl norisināsies arī turpmākos gadus. Un tāpēc pirmais mērķis, kas bija mūsu prātā, kad izstrādājām šo priekšlikumu, bija spēcināt katra indivīda tiesības uz privātumu. Vēlējāmies, lai cilvēki var aizsargāt savus personas datus, un tāpēc ierosinājām lūk arī šīs tiesības uz datu dzēšanu, tāpat arī tiesības uz datu pārneses aizsardzību. Jūs, piemēram, varat atteikt, nodot, eh, atteikties nodot datus tālāk kādiem citiem pakalpojumu sniedzējiem. Esam ierosinājuši arī pārskatāmības pasākumus attiecībā uz individiem, lai jūs, kā cilvēks, varat tapt informēts par to, kad ka uzņēmums, piemēram, lūk, ir saņēmis jūsu datus, kādi dati ir viņa rīcībā un tā tālāk. Un tāpēc mēs cenšamies izveidot šo kopējo ietvaru, kas, mūsuprāt, ir svarīgs, lai veidot uzticību digitalizētajai videi. Kāpēc to darām? Protams, ir, lai aizsargātu pilsoņus, bet tāpat laikā eh, šeit ir vēl arī cits mērķis. Mēs domājam, ka tas ir arī jautājums, kas saistīts ar uzņēmēju darbību šai uzticības veidošanā digitalizētajai pasaulē. Visi pētījumi, ko esam saņēmuši un visas konsultācijas, ko esam veikuši kopš brīža, kad uzsākām darbu priekš šiem priekšlikumiem, mums stāsta, ka, protams, ļoti liela patērētāju daļa, tāpēc, ka tie neusticas digitalizētāji pasaulē, izvairās no iepirkumu veikšanas internetā, piemēram, vai no datu nosūtīšanas kaut kādā citā veidā digitalizētā veidā. Nu, tas, protams, bija mūsu pirmais apsvērums, pirmais mērķis, eh, ko paturējām prātā, kad izstrādājām priekšlikumu. Tātad individu aizsardzība um, digitālajā pasaulē. Otrs mērķis, par ko domājām, bija vēlme vienkāršot likumdošanas ietvaru datu aizsardzībai. Ja paraudzīsieties uz to, kas notiek datu aizsardzības jomā šobrīd, nu tad faktiski redzēsiet, ka ir 27 dažādas sistēmas datu aizsardzībā. Nu, un tagad, tāpēc vien, ka mums ir direktīva, eh, tas vēl neko nenozīmē. Tas, protams, bija pakāpiens, atspērienu akmens tālākai datu aizsardzības attīstībai, bet direktīva, protams, tiek transponēta nacionālos tiesību aktos, tas notiek dažādā veidā, tieši tā kā tas vienmēr noticis, un tāpēc ir 27 dažādas interpretācijas. Tā rezultātā gan uzņēmumu dzīve tiek sarežģīta, gan arī privātpersonu dzīve. Ja jūs esat, piemēram, uzņēmums, kas darbojas Eiropas Savienībā, jums jābūt informētam par visām šīm 27 valstu likumdošanas sistēmām. Jums nepieciešams uh, vērsties dažādās datu aizsardzības iestādēs, 27 dalību valstīs, un vēlējāmies visu šo sistēmu racionalizēt un vienkāršot. Nu, tālāk domājam arī par to, kādu instrumentu izvēlēties. Izvēlējamies regulu kā arī instrumentu. Tā ir tieši piemērojama un tā rezultātā būs vienots, vienāds likums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un mēs domājam, ka šādā veidā mēs dosim būtiski ieguldījumu uzņēmumu darbībai. Viņi varēs ietaupīt miljoniem eiro gadā, tāpēc vien, ka būs lūk šāds vienots tiesību akts. Vēl viens aspekts, kas būs svarīgs uzņēmumiem un individiem, ir tas, ka tiem nāksies sadarboties tikai ar vienu datu aizsardzības iestādi uzņēmumiem šāda iestāde darbosies ar atsevišķiem birojiem daudzās dalībvalstīs, bet rezultātā tas būs milzīgs iegūms, milzīga priekšrocība, jo viņi varēs vērsties dažādos gadījumos tieši pie vienas iestādes, pie, šīs, pie šī galvenā biroja. Nu, lūk, milzīga vienkāršošana. Turklāt vēl gribējām paturēt prātā to, ka vēlamies pārliecināties, ka tajos, gad, tajā brīdī, kad lūk izstrādājam administratīvos pasākumus, kas, protams, ir nepieciešami, lai pārvaldītu visu šo sistēmu kopumā, mēs pārliecināmies arī par to, ka tiek note, izstrādāt noteikumi attiecībā tieši uz MVU. Kā jūs jau zināt, tad mazie vidēji uzņēmumi pārstāv asto, apmēram 89% no uzņēmumiem Eiropā kopumā. Un, protams, ka datu aizsardzības jomā arī viņiem ir jādarbojas, bet vēlamies izvairīties no tā, ka viņiem tiek uzlikts pārlieks administratīvs sloks. Nu, mūsu priekšlikumā, es domāju, jūs redzat, ka tiek izstrādāti konkrēti pasākumi, kas paredz tieši citādu attieksmi pret MBU. Nu, piemēram, kad viņiem nav jāizveido šis datu aizsardzības darbinieka amats, viņiem nav jā sagatavo konkrētas dokumentācijas, kas, piemēram, tiek pieprasīts no lieliem uzņēmumiem. Protams, ir viens izņēmums, un tie ir tie MVU, kuru īpašais uzdevums un funkcija ir apstrādāt jutīgus datus, delikātus datus. Bet lielākā daļa MVU līdz ar to tiek atbrīvot no dažāda veida administratīvām prasībām datu aizsardzības jomā. Trešais mērķis, ko vēlējāmies paturēt prātā, bija, protams, nodrošināt tādu tiesību aktu, kas būtu spējīgs funkcionēt arī nākotnē. Ja mēs Eiropas Savienībā gal galā pieņemam kādu tiesību aktu, tad mums jāņem vērā iespējamās nākotnes prasības, tā lai šis tiesību akts varētu arī turpināt darboties. Mēs taču nepieņemam šeit likumus kaut kādiem pāris gadiem, un tad pēc pāris gadiem mums lūk atkal viss būtu jāpārstrādā, jo tehnoloģijas ir mainījušās un situācija ir virzīsies uz priekšu. Un tāpēc mums nepieciešams lūk atkal likumdošanu mainīt. Nē, vēlamies tādu tiesību aktu, kam varam uzticēties arī ilgāku laiku periodu. Un tāpēc esam ierosinājuši virkni pasākumu, kas to spētu nodrošināt. Un viens no šādiem priekšlikumiem tika jau minēts, to pieminēja priekšādātājs Šulcs šorīt, un tie ir šie deleģēti akti. Nu, ļaujiet man pāris vārdos par tiem arī izteikties. Tie piedāvā iespēju komisijai, pamatojoties uz regulu, un, protams, pakļaujoties padomus un parlamenta uzraudzībai, izskaidrot detalizēti to, kas paredzēts šai regulā, kas nav tik skaidri tur izteiks. Tāpat laikā regulu nepārskatot, bet vienkārši nodarbojoties ar precizēšanas darbu. Un tāpēc mēs šos deleģētos aktus uzskatām par elastības instrumentu, kas iestrādāts e, regulā, un to uzskatām par vajadzīgu, ja vēlamies tādu tiesību aktu, kas spētu turpināt funkcionēt arī nākotnē. Tātad redzat, kas iekļāvuši arī ar to saistīts noteikums, bet nu laika man vairs nav daudz, tāpēc vēl pāris vārdos tomēr gribu runāt arī par direktīvu. Par direktīvu, kas pievēršas tiesību aktu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz datu transfēriem, nodošanu šajā konkrētajā jomā. Domāju, ka tas, ko esam jums likuši šeit priekšā, ir lielisks uzlabojums, ja salīdzinam šo formulējumu ar pašreizējo pamatlēmumu. Pirmām kārtām tāpēc, ka šeit paredzam cita veida īstenošanu. Te lūk, darbosies gan Eiropas kopiena tiesa, gan komisija īstenošanas iemā, un šobrīd tas tā nav. Pamatlēmums to neparedz. Tāpat mēs ierosinām, ka šī direktīva ietvers ne tikai pārrobežu jautājumus, bet arī valsts iekšējo datu apstrādes jomu, palielinot tieslietu iestāžu lomu šai ziņā. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā rīkojāmies, bija tas, ka arvien grūtāk un grūtāk ir novilkt robežu starp to, kas tad tiek uzskatīts par pārobežu eh, jautājumu un kas ir valsts iekšējais jautājums. Visas interesētās puses, ar ko sazinājāmies un ar ko runājām par šiem jautājumiem, teica, ka nu dien ir ārkārtīgi, ne, ir gandrīz neiespējami šādu robežu novilkt. Tāpēc izvēlējāmies aptvērumā ietvert abus šādus gadī, abus gadījumu veidus. Esam ierosinājuši arī harmonizēt iespējamos ierobežojumus e, un izņēmumus e, šiem no, vispārīgiem noteikumiem. Šobrīd šādi ierobežojumi, protams, pastāv, tas ir saprotams e, īstenošanas jomā, un šie ierobežojumi, protams, ir ļoti atšķirīgi no vienas dalībvalsts uz otru. Un tas, ko mēs ierosinām, ir laika gaitā nodrošināt harmonizāciju starp visiem šiem kritērijiem, izņēmumiem, kas ierobežo individu tiesības. Un tāpēc es domāju, ka ir vērts skatīt visus šos noteikumus eh, šādā kontekstā, jo esam tos izstrādājuši, lai piemērotu datu aizsardzības principu eh, arī tiesību sargājošajā jomā. Tas, protams, ir svarīgi, jo nepieciešams atbildīga, atbilstīgā piesardzība, jo joma, atklāt sakot, ir ļoti delikāta. Nu, un tad noslēgumā vēl gribētu teikt, ka mēs šobrīd darbu daram kopā ar Lūku jums kā līdzlēmējiem. Domāju, ka darbs līdz šim ir bijis ārkārtīgi konstruktīvs, kā runātāji jau teica, esam sajutuši būtisku atbalstu mūsu priekšlikumiem, ko likām uz galda Tāpat, protams, ir arī vēl neatrisināti jautājumi, ir problēma jautājumi, par kuriem tiek runāts, par kuriem vaicājat mums, un esam gatavi to visu apspriest un pie tā visu strādāt konkrē, kon, konstruktīvā veidā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, labājas kundze. Nu tad tālāk diskusijas. Esam saņēmuši piecus pieteikumus. Līdz ar to tūlīt pat arī sāksim. Visi izteiksies pēc kārtas un pēc tam šeit, lūk, runātāji pēc tam atbildēs. Nu, pirmais. Pirmā runātāja ir Kvartas eh, kundze no Spānijas parlamenta. Lūdzu. Liels paldies priekšādātāji. Saka Batēt Lamaņas kundze. Gribēju arī paldies teikt Eiropas parlamentam par to, ka tas organizē šo konferenci. Tādējādi mums Nacionālo parlamentu pārstāvjiem dodot, dodot iespēju izteikties. Uh, un dot savu ieguldījumu šajās debatēs. Turklāt gribētu teikt paldies arī Eiropas komisijai par to, ka tā izstrādājusi šos likumdošanas priekšlikumus un uzņēmusies iniciatīvu šīs dokumentu pakotnes izstrādāšanai un noteikumu atjaunošanai datu aizsardzības jomā. Domāju, ka tas nāk gluži īstajā laikā un šī attīstība uzskatām par pozitīvu. Kā jau mēs dzirdējām, tad tas datu apjoms, kas tiek apstrādāts internetā, kas ir tiešsaistē, nu diena ir ārkārtīgi palielinājies, un tāpēc tiesība aktu pilnīgi noteikti ir jāatjaunina, lai ņemtu vērā jaunāko šai jomā. Tas, kas tiek likt šobrīd priekšā, ir daudz homogēnāka pieeja tiek eh, iepriekšējā direktīva bija salīdzinoši fragmentēta, tā tiešām tika dažādi piemērota dalību valstīs, un nu, beidzot, mēs varam veidot kaut kādu kopēju, vienotu pieeju, kas tiktu izmantot visā Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, eh, un par to priecājamies. Jo komisija tāpat laikā ir arī precizējusi direktīvas piemērošanas aptvērumu. Lūk, piemēram, ka tā attiecas arī uz datiem, kas tiek turēt ārpus Eiropas Savienības, bet tomēr at ir attiecinām uz tās pilsoņiem. Es domāju, ir divi ļoti skaidri mērķi. Pirmkārt, mums jāpārliecinās, ka šie jaunību tiesību akti ir efektīvi un patiešām aizsargā privātu personu dzīvi un to viņu datus. Turklāt šiem tiesību aktiem jābūt ilgspējīgiem laika gaitā. Mēs taču zinām, ka šis tiesība akts būs lielā mērā saistīts ar jauniem tehnoloģijas izgudrojumiem, un tie jāņem vērā. Nedrīkstam pieļaut to, ka likums atkal atpaliek aiz tehnoloģiskās attīstības un nespēj tai tikt līdzi. Kā jau Agilēra kungs teica, mēs uzskatām, ka šim tiesību aktam jābūt ir ārkārtīgi efektīvam. Un nu, tas nozīmē, ka atsevišķiem tā noteikumiem būs jātop atjauninātiem un uzlabotiem laika gaitā, tieši tā kā to redzam, piemēram, 17. punktā, jeb pantā, kur tiek runāts par tiesībām datus svītrot, dzēst no tiešsaistes un elektroniskiem līdzekļiem. Tāpat ir arī jautājums par šiem uh, datu meklētājiem. Arī te jānodrošina atbildības uzņemšanās Domāju, ka noteikumi šajā jomā varētu tomēr vēl tikt padarīt skaidrāki šiem datu meklētājiem, meklēšanas sistēmām ir jābūt neitrālām at, attiecībā uz to, kas tās izmanto, un jāuzņem zinām atbildība arī attiecībā uz intelektuālā īpašuma aizsardzību un privātpersonu datu aizsardzību. Tas pats attiec uz uzņēmumu datiem. Tāpēc tiešām domāju, ka šeit varētu vēl iekļaut tālākus precizējumus. Un visbeidzot, priekšādātāji Piedzīvojam šobrīd ekonomisko krīzi, tam, protams, ir graujošs saks uz valsts ekonomiku, un tāpēc domāju, ka šai situācijā ir ļoti svarīgi, lai demokrātija tiktu vēl tālāk stiprināta. Un tas attiec arī uz institūcijām, tāpēc domāju, ka deleģētie akti, kas tiek paredzēti komisijas likumdošanas projektā, šajā gadījumā ir varbūt nedaudz pārsteigts, tāds pārliecīga, pārliecīga norma. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīga demokrātiskāka pieeja šai ziņā. Tā brīdī, kad runājam lūk par tālāku uzlošanu. Paldies tālāk Itālijas senāta pārstāvs Lingīnī kundze. Paldies! Kas attiec uz Itāliju, tad jāsaka, mēs ārkārtīgi augstu vērtējam šo kopējo dokumentu pakotni par datu aizsardzību, saka Legrīnī kundze. jo, protams, arī jebkurā brīdī reformai, kas attiec konkrētiem pieņēmumiem instrumentiem, ir zināmi limiti. Īpaši, kad runājam par sankcijām, Eiropolu lomu un tā tālāk šai ziņā. Tas svarīgi šai iniciatīvā, jo vēlamies gal galā pārdefinēt standarts, kas tiks piemēroti visā Eiropas Savienībā. Un tomēr Kas tad notiek šeit ar subsidiaritāti? Te jāņem vērā arī valstu konstitūcijas, nu, konstitūcija noteikumi. Tālāk, kas ar Kas notiek ar kopēju standartu definīciju? Šai definīcijai jāsaka, netiek uh, ņemts vērā tas, ka atsevišķās dalībvalstīs jau ir augstāka līmeņa aizsardzības schēmas. Nu, varbūt tādā veidā tiks grautas garantijas, kas tiek dotas datu aizsardzībai. Un uh, pretēji subsidiaritātes principam uh, jūs liekat priekšā tādu ļoti plašu pieeju 87. panta kontekstā un tiek piedāvāts plašs pilnvars tieši komisijai. Īpaši attiecībā uz datu nodošanu trešām valstīm. Turklāt tas pats arī 51. pantā. Lūk, šī vien, viens pieturs aģentūra, ja viena kontaktpunkta, vi, eh, viens kontaktpunkts, kas tiek izvēlēts. Nu, tas nozīmē, ka pilsoņi vairs nevarēs vērsties pie datu aizsardzības iestādes savā valstī. Vēl viens svarīgs punkts mūsuprāt, neskatoties uz to, ka pozitīvi ir, protams, aizstāvot pašreizējo direktīvu ar šo regulu, uzskatām, ka šī regula ir instrumenta, kur ir instruments, kur ir ļoti daudz neskaidrību. Piemēram, 17. pāns tiesības uz datu dzēšanu vai 21. kur tiek runāts par personu datu pārstrādi. Nu, te var rasties zināmā spriedze un rasties neskaidrība dalību valstīs. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Polijas Nacionālā parlamenta pārstāvim. Uz nākamajām divām minūtēm uzstāsies nākamais runātājs no Polijas Kališa kungs. Paldies! Gribētu teikt paldies Eiropas komisijai par paveikto un teikt paldies par iniciatīvu, ko tā uzņēmusies. Tāpat paldies arī Eiropas parlamentam, kas šo sanāksmu šodien norganizējas. Mēs Polijā atbalstām šos priekšlikumus. Tas tāpēc, ka mūsdienās ir nepieciešama moderna datu aizsardzības sistēma un ietvers. Un tomēr ir arī ārkārtīgi daudz trūkumu šajos priekšlikumos, ko likus priekšā Eiropas komisija. tajos gadījumos, kad tiek izmantota deleģēti gāti, nu, deleģēti akti, tad jābūt ir, tam jānotiek tikai tādos gadījumos, kad ir tam pilnīgi nepieciešamība. Šobrīd tāda tiek piedāvāta pieprasīt pārāk daudzos gadījumos. Un tas nozīmē, ka tiek kāpēc Eiropas parlaments. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz ļoti neprecīzu formulējumu. 17. pantā lūk šo ties, šīs tiesības uz datu dzēšanu un nepieciešamību to pieprasīt no trešām pusēm. Tepat laikā nav definēts, kas tad ir šīs trešās puses interneta kontekstā, digitālajā pasaulē. kur rodas saiknes visdažādākajā veidā sekundes, milisekundes laikā, te trešo pušu definīcija šeit ir nepietiekama, pārāk neskaidra. Te, notiek, te tiek iekļaut atsauce uz uh, līgumu par Eiropas Savienības darbību un otro nodaļu, bet bet tur ir ļoti daudz otro nodaļu, jo savukārt uh, kopējās, uh, kopēj, kopējās uh, kopēj, kopējie šo pantu sadalījumi līgumā ir ļoti daudz un dažādi, tāpēc tas tāds neskaidrs formulējums, neskaidra atsauce. Tas, pat atsiet, tas pats attiecas uz pa, pakalpojumiem, ko sniedz dienas tārpus Eiropas Savienības. Un viss šis jautājums par valodu. Nu, piemēram, vai tas tiek attiecināts uz tiem cilvēkiem, kas uz neilgu, uz ierobežotu laiku uzturs Eiropas Savienībā. Polijā mums ir problēmas ar starptautiskiem tiesību aktiem. Tas tāpēc, ka daži no mūsu kaimiņiem, kā piemēram Baltkrievija, izmanto datus sava totalitārisma režīma vajadzībām, jo, kā jūs zinat, Baltkrievijā šāda sistēma pastāv, un mums kaut kādā veidā pret to ir jācīnās, tas jāpaturprātā. prātā. Un tāpēc polijas parlamentu vārdā es gribētu teikt, ka šis formulējums regulē vēl vajadzīgs tālāks darbs un precizējums. Paldies tālāk Eiropas parlaments, tālāk Eiropas parlamenta pārstāvs Trianta Fidelīdis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties um, viesiem Nikolau kungam un Luka Luka kungam. Man ir divas piezīmes. Ja mēs runājam par uh, to, ko teica Nikolau kungs, tad mums ir e, jākonstatē, ka darbs pie šiem tiesību aktiem ir patiešām ļoti aktuāls. Visi izmanto uh, e, viedu tālruņus, uh, planšet datorus, uh, portatīvos datorus, uh, mēs maksājam, izmantojam bandas pakalpojumus um, tiešais režīmā, bet uh, bieži vien mums šķiet, ka likumdošana iet laikam nopakaļ, neiet ar to soli solī, jo nav tāda skaidra juridiskā ietvara. Tagad ir runāts par direktīvu un regulu. Man šķiet, ka tas atstāja likumdošanā zināms baltos pamatus bet no tā Eiropas parlaments grib izvairīties. Eh, Te tiek runāts par dažādām atkāpēm, izņēmumiem, un tas varētu zināmā mērā vainot datu aizsardzības paketes, tiek izmantot pārāk vispārīgi formulējumi eh, personas identitāte, tiesiskās intereses, eh, sabiedrības intereses. Bet kā mēs varam radīt uzticību pilsoņu vidū, ja mēs paši neradām pietiekam skaidrus spēles noteikumus? Trešām kārtām. Ja pat tiks pieņemti visi šie dažādie instrumenti direktīvā, īstenībā ir e, ļoti maz saistību, kas ir jāizpilda tiesību sargājušām iestādēm bet iestādēm ir nepieciešams aizvien vairāk piekļuves datu bāzēm, ko uh, pārvalda uh, privātas struktūras. Bet kā jūs vērtējat šo tiesību uh, ietvaru un kad mēs varam gaidīt kādus konkrētus soļus? Paldies Trianti Filīdis kungam un tagad no Tveida Kāmera, jeb Nīderlandes pārstāvju palātas uzstāsies viesšņa. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu, lai es varētu uzdot jautājumu. Es domāju, ka uz mani jautājumu es labāk varētu atbildēt Lebels kundze. Kāpēc tā vietā, lai vilkt šo te līniju zem eh, MVU, kur ir eh, mazāk nekā 250 darbinieki, kāpēc gan nenoteikt kaut kādu specifisku eh, datu apjomu, kas tiek apstrādāt konkrētā valstī. Protams, visi vēlas, lai MBU tiktu aizsargāti un lai viņiem nebūtu grūtības ar likumu ievērošanu, bet neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir liels vai mazs, vai arī uh, tas ir saistīts ar kaut kādu konkrētu datu apstrādi, jāņem vērā tas, ka pat uh, uzņēmums, kura rīcī, kur, kurā strādā desmit cilvēki, tā rīcībā var būt miljoniem iedzīvotāju datu, tā kā varbūt, ka vajadzētu šo te datu apjomu ņemt vērā, nevis uzņēmuma darbinieku skaitu. Paldies, un tagad Polijas Nacionālā parlamenta pārstāvis Galacēvska kungs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! saka Galaževska kungs. Es gribētu pievienoties tam, ko sacīja mans kolēģis no Tieslietu komitejas. Abi dokumenti ir tādi, par kuriem ir notikušas konsultācijas polijā, Konsultācijās piedalījās gan parlamenta deputāti, gan uzņēmuma pārstāvi, gan eksperti. Man ir trīs argumenti, ko pievienot Kališu kungu teiktajam. Mēs atbalstām ideju par viens pieturs aģentūru atšķirībā no Itālijas kolēģis, kur to neatbalsta. Mēs domājam, ka viens pieturs aģentūra ir laba ideja. Mēs arī domājam, ka globalizētā pasaulē tiesības eh, tapt aizmirstam ir ļoti grūti nodrošināt. Informācija izplatās neprognozējumos veidos mūsdien pasaulē. Un tāpēc mums ir jāraugās, kā tas praksē darbosies, bet mums ir aizdoms, ka būs grūti garantēt šādas tiesības. uzņēmumi mums norāda, ka ir problēma, jo trūkst adekvāta norma attiecībā uz uh, jutīgiem datiem, kas ir saistīti ar cilvēku veselības stāvokli. Šādi dati brīvi ceļo riņķī, bet komisijas priekšlikumos uh, šī, šīs temats nav skārts, un tāpēc es gribētu, lai uh, ģenerāla direktore paustu savu viedokli par deleģēto aktu skaitu un par neskaidrību, kādos gadījumos tie jāpiemēro. Paldies! Paldies! Tagad jau uzdevu jautājums vairāki Dalībvalstu parlamentu deputāti, protams, nevienmēr ir viegli ievērot atvēroto laiku, bet eh, mums vēl ir dažas minūtītes palikušas, lai es varētu dot vārdu viesiem. Atbildot uz uzdotiem jautājumiem, eh, došu jums vārdu tādā pašā secībā, kā uzstājāties, un tad jūs varētu katrs 3-4 eh, minūšu laikā atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirmais Nikolau kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Sērfa από την Ισpanija για το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Sākot atbildēt uz pirmo jautājumu, proti to uzdeva deputāti no Spānijas. Viņi runāja par pilsoņu uzticību. Protams, ir jābūt efektīvākai likumdošanai, kas ir nepārprotama un rada pilsoņos uzticību. Mums ir jānosaka tiesības, eh, kas ir atrunātas regulā, piekļuve datiem, datu dzēšana, datu aizmiešana. Protams, vēl ir daudz problēmu. Ir ļoti grūti to visu īstenot, bet, manuprāt, tehnoloģija mums arī eh, sniedz zināms atbildes uz jautājumiem. Tiesības uz informāci informācijas dēšanu ir ļoti svarīgs princips, tāpat arī datu pārnese. Ir jābūt arī sadarbībai ar kontrolas iestādēm un datu apstrādes uh, struktūrām. Mums arī pilsoņi par šo procesu ir jāinformē tādā veidā, radot viņos uzticību, lai viņi saprastu, ka regula ir domāta viņu interesēm. Uh, viņu interešu aizsardzībai, un tas ir jāziņo visās 27 dalību valstīs. Tagad atbildot Triantai Filidise kungam, kādēļ direktīvas pārstrādāšana prasa tik daudz laika? Gribēju jums teikt sekojošo. Runājot par cilvēktiesībām un mēģinot tās aizsargāt ar likumdošanas instrumentiem, jāsaka, ka tas varētu būt viens no sarežģītākajiem uzdevumiem kas ir jāveic kādai institūcijai. citreiz tiesības tiek eh, ierobežotas, lai saglabātu eh, līdzsvaru, tādēļ ir jāveido dialogs. Ir ļoti labi, ka mēs šodien esam iesaistījušies dialogā, lai varētu diskutēt un vienoties par galveniem principiem, tādā veidā atrodot pašus labākos likumdošanas risinājumus, kas ņemt vērā pilsoņu intereses. Es nedomāju, ka mēs esam pārāk iekavējušies ar saviem darbiem. Thank you Mēs runājam par ļoti būtisku interešu aizstāvību un tādēļ nevaram darboties pa galvu pa kaklu. Tagad par pilnvarām. Kiprā mēs uh, esam jau ar šādu situāciju iepazinušies, tādēļ ir jāpārstrādā likumdošana un ir jādara uh, viss, lai aizsargātu pilsoņu intereses. Protams, ir jāpadomā par zināmiem ierobežojumiem, kas jāparedz regulā. Mēs nedrīkstam eh, pārkāpt regulā nospraustās robežas. Mēs kā juristi šajā ziņā esam ļoti strikti. Paldies! Paldies! Tagad Lūkas kungs, lūdzu. Από εκεί που έμεινε ο κ. Νικολάου όσον αφορά τις κατεξουσιοδότης πράξεις. Paldies! Es varu uh, turpināt tieši tajā vietā, kur savu uzstāšanos beidz Nikolau kungs. Domāju, ka tas ir jautājums, kas nodarbina pilnīgi visas dalību valstis. Un galu galā, ja mēs šo darbu vēlamies uztvert nopietni, Atminēsimies, ka mēs jau 23. 24. jūlijā Nikozijā par to spriedām neformālajā padomē. Tika novilktas uh, galvenās vadlīnijas, mēs teicām, ka ir jāsamazina procedūru skaits, un arī dalība valstis uh, teica, ka procedūras ir pārāk daudz skaitlīgas un gribēju jums atgādināt ko tādu, ka šķiet esat piemirsuši. 17. pāns. Ir taču tīri praktiskas dabas problēmas, bet tas ir tikai pirmais solis, lai varētu uh, veikt labākas kontrolas. Mums ir nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai varētu pieņemt labus likumus, nevajadzētu strept karstu. Un es nedomāju, ka ir neiespējami kaut ko atrisināt. Tagad atbildot Trianta Filīdisa kungam, kādēļ ir gan direktīva, gan regula. Kādēļ vajag tās abas nodalīt? Es par to jau runāju, kad uzstājos. Abi instrumenti ir saistīti, tie papildina viens otru. Esam pārbaudījuši ļoti daudzus pantus pēdējo divu ar pus mēnešu laikā. un arī uzmanīgi pārbaudām direktīvas saturu. Spēkā esošā likumdošana ir novedus pie 27 dalību valstu likumdošanām. Aizstājot direktīvu ar regulu, kas būs mazāk elastīga. mēs panāksim to, ka dalībvalsts nevarēs paredzēt uh, nacionālus izņēmumus, dažādas atkāpes. Protams, šeit ir daudz dažādu problēmu, bet mēs šodien esam uh, visi uh, sanākuši kopā, lai sadarbotos, lai sadarbotos arī ar padomu un komisiju. Mums ir jāapmainās viedokļiem. Protams, ir e, jāsazinās arī ar uzņēmumiem, un prezidentūra to ir gatava darīt. Mums ir jāuzklausa visas iesaistītās puses. Nedomāju, ka mēs šeit ļoti kavējamies. Tas ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas priekšlikums, un mēs nevaram vienkārši strept karstu. Tādēļ Mēs savu darbu gribam veikt pēc labākās sirdsapziņas, lai to bez kau, nekaunējoties nodot tālāk īrijas prezidentūrai. Par direktīvu. Ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi, runājot arī par tieslietu, sadarbību un sadarbības starp policiju. Ir jābūt zināmai elastībai, lai iestādes varētu darboties pēc iespējas brīvāk. protams, ir jāgarantē līdzsvars starp individu tiesībām, cilvēku tiesībām un efektīvu īstenošanu. Priekšsēdētāji, šķiet, būšu atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem. Ah, un vēl bija vispārīgais atzinums, bet nevar to vairs atrast, saka runātājs, bet varbūt vēl daži noslēguma vārdi. Mums visiem ir jāsadarbojas ļoti cieši. Padomu, parlamentu, komisiju. Tikai tā varam atrast risinājumu. Paldies! Paldies, Lukas kungs! Un tagad Lebailas kungs. Viņa ir uh, Tieslietu ģenerāla direktorā direktora. Paldies priekšsēdētāji. Es atsaukšos uh, uz tiem jautājumiem, uz kuriem vēl nepaspēja atbildēt iepriekšējie runātāji. Uh, Angela Irīkundze runāja par subsidaritātes principu. Ļoti lakoniski gribēju pateikt, ka hartas 8. pantā ir noteiktas saistības a, ievērot a, vienādu datu aizsardzības līmeni visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpat LESD 16. Eh, pantā ir tāda pati mm, juridiskā bāze. Un tas ir cieši saistīts ar subsidaritāti. Aligrīnī kundze, jūs teicāt, um, esat sarūktināta tādēļ, ka eh, esat sarūktināti par to, ka pilsoņi vairs nevar vēsties datu aizsardzības uh, iestādē. Bet tā tas nav. Pilsoņi vienmēr varēs eh, griezties savus dalību valsts datu aizsardzības iestādē. Ir uh, šīs dalību valstu iestādes, kas sazināsies ar datu aizsardzības iestādi, kas ir atbildīga par konkrētās lietas izskatīšanu. Bet mums ir. Jāparūpējas, lai šīs iestādes vienmēr saglabātu cieši saikni ar uh, pilsoņiem, lai tās nebūtu attālinātas. Tālāk par MVU 250 kritēriju. MVU definīcija Eiropas Savienībā ir ļoti vienkārša. Tie, 200, tie ir uzņēmumi, kurā strādā uh, vismaz 250 cilvēki. Mazāk par 250 cilvēkiem. Uh, šie MVU netiek pakļauti dokumentācijas prasībām tādā veidā, kā tiek pakļauti lielāku uzņēmumu. Bet, protams, arī mazākiem uzņēmumiem, kur strādā mazāk cilvēki, ir jāievēro šīs saistības. Protams, nedrīkstam aizmirst arī iespējamos riskus. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka var būt tāds ļoti mazs MVU, kas apstrādā lielu datu kopumu un tajā skaitā arī jutīgus datus. Tādēļ tika pieņemta likumdošana, kas paredz atkāpes. Mazi uzņēmumi, kas apkopo uh, jūtīgus datus, arī tiks pakļauti tādām pašām saistībām kā lielāku uzņēmumu. Tiem būs jāievēro datu aizsardzības līmenis, uh, dažādi drošības pasākumi. Uh, un būs arī jāsazinās ar datu aizsardzības uzraugu, ja tas ir nepieciešams. Kalits kungs, jūs runājat par tādiem ļoti vispārīgiem formulējumiem vai nevīžīgiem formulējumiem. kas ir lasām vairākos pantos. Protams, jums taisnība ir jāprecizē uh, Eh, vairāki formulējumi, vairākas definīcijas, un eh, pie tā mēs strādājam ar līdzlikumu devēju īstenībā. Mēs gribam, lai cilvēki, kas lasa šo regulu, un bieži vien šeit eh, saskata apdraudējumu, lai viņi saprastu, ka mēs piedāvājam uzlabojumus Protams, eh, precizējumi ir jāievieš, un mēs tos ieviesīsim ar lielāko prieku, un, protams, esam gatavi uzklausīt arī eh, jūsu ieteikumus. Datu pārnese uz trešajām valstīm. Alegrīnī kundze arī uzdev šo jautājumu Mēs eh, cenšamies procedūru padarīt vienkāršāku, tajā pašā laikā pievēršoties arī data aizsardzības normām. Ja dati tiek eh, pārraidīti trešajām valstīm, ir jāievēro adekvātuma procedūra, tā jau ir stājusies spēkā, bet tā ir jāoptimizē. Esam vienkāršojuši to dažādiem uzņēmumiem, E, kam ir jāievēro korporatīvās normas un, protams, ir jāpiedāvā arī garantijas, kas ir atrunāts līgumos. Šeit ir ļoti plašs dažādu iespēju diapazons. Un e, tajā pašā laikā datus piedāvāt trešām valstīm jāsaglabā augsts e, aizsardzības līmenis. Paldies, gribēju pateikties eh, Nikolau kungam, Lukas kungam. Ļoti liels prieks, ka mūsu priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs atklāja šīs diskusijas. Gribēju teikt, ka mums ir grūti iekļauties um, atvēlētajā laikā, bet īstenībā esam pastrādājuši visai labi. Uh, Mēs esam daudz nokavējuši un tagad varam pievērsties otrai diskusiju kārtai, ko vadīs mūsu kolēģis Jans Filips Albrechts. Viņš ir mūsu komitejas referents, gatavoja ziņojumu par datu aizsardzības regulu. Tagad eh, šeit uzstāsies citi runātāji. Šī diskusija kārta norisināsies līdz 12.30, tad mums būs pusdienu pārtraukums. Gribēju jums atgādināt, ka komisijas vicepriekšsēdētāja Viviana Redinga, kas ir atbildīga par pamatiesībām, eh, tiesiskumu eh, un eh, brīvībām, pilsoniskā brīvībām, ieradīsies pie mums 15.00. Un tagad aicinu pie mums nākamos runātājus. Dear ladies and gentlemen, I would. Dāmas un kungi, es gribētu turpināt šīs dienas darbu. Welcome everybody. Laipni lūgti. Otrajā sesijā šajā starpparlamentu sanāksmē. Uh, Man ir liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā, un tā kā laiks steidzas uz priekšu, tad mums ir jāturpina darbs. Mēs nedrīkstam strādāt ilgāk par uh, priekšsēdētājs saka 2.30, droši vien 12.30 ir domāts. Mūsu pusdienas pārtraukums būs 12.30. Es atkārtošu to, ko priekšsēdētājs minēja pašā sākumā ir paredzēts, ir nodrošināts tulkojums visās oficiālajās valodās, tā kā ik viens no jums tiek aicināts klausīties tulkojumu savā dzimtajā valodā un arī izteikties dzimtajā valodā. Gribu sveikt mūsu piecus runātājus. Otrajā sesijā runāsim par saskaņots un nostiprināts datu aizsardzības tiesībiem un principiem savstarpēji saistītajā pasaulē. ir pieteikušies daudz runātāji. Ja mums ir pieci runātāji, kas jūs uzrunās, un tad, protams, ir arī jādod iespēju uzdot jautājumus mūsu viesiem, tāpēc laiks ir ierobežots. Es domāju, ka būs arī ļoti interesanti informācija, un jums noteikti gribēsies arī uzdot jautājumus. Nevēlos izteikties pārāk ilgi, kā referenta man ir pietiekami daudz iespēju izteikties. Uh, par šo jautājumu, un tāpēc es došu vārdu saviem viesiem. No manis pa labi sēž tātad Francijas Nacionālās asamblējas Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece Marieta Karamanlī. Laipni lūgta. Tālāk. Gerits Hornungs Pasaules universitātes pārstāvis. Vēl mūsu vidū no manas pa kreisi sēž Žāns Ngobī, Microsoft Europe konfidencialitātes nodaļas vadītājs. Un viņam blakus sēž Nūrija Rodrīgesa, kas ir Eiropas patērētāju organizācijas vecākā juriste. Un visbeidzot, Saimons Dēvis no Londonas ekonomikas augstskolas. Laipni lūgti! Jums visiem tiks dotas 8 līdz 10 minūtes. Un vispirms es došu vārdu Marietai Karamanlī kundzei. Lūdzu! Merci, monsieur le rapporteur! Paldies, godātais priekšādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, reforma datu aizsardzības jautājumos, tādā veidā, kā šeit lūk tiek likts priekšā regulas projekts, un to iesniedz pagājušā gada, šī gada janvārī komisija, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi nozīmīgs. Te tiek izskatīts visas tās īpatnības, kas vienlaicīgi skar gan mūsu pilsoņu tiesības e, un viņu ikdienas dzīvi, gan arī uzņēmumu tiesības un administratīvās tiesības. D datu aizsardzība, uh, Privātpersonu gadījumā, protams, ir ārkārtīgi arkart, svarīgi. To paredz arī Eiropas pamatiesību hartas 8. pants un eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, tas, tam, eh, šī harta kļūs par obligātu. Un tāpēc digilta, digitālā pasaule pilnīgi noteikti ir saistīta ar šo pantu. Un šī pasaule ir mainījusi mūsu darbības veidu. Da, dalību valstīm tagad ir jāpielāgojas uh, E, šai digitālajai burtiski revolūcijai. Ir izvērsušies plasumā arī sociālie tīkli, ir e, mākoņu datošana izmantota ļoti bieži un citi digitālās pasaules sasniegumi. Un tāpēc Eiropas komisija ir izvēlējusies iesniegt regulas prie, priekšlikumu. Tas nav neitrāls un tam būs būtiskas sekas uz tiesību aktu harmonizēšanu. Uh, Kopumā atgādināšu, ka šī regula būs tiešā veidā piemērojama, un eh, atšķirībā no pašreizējās direktīvas eh, tā netiek transponēta dažādos veidos. Tas nozīmē, ka tā būs efektīvi, efektīvāk un palīdzēs tiesību aktus harmonizēt. Eh, tādā veidā neradīsies risks, ka tiesība akti varētu atšķirties dalībvalstīs. Harmonizācija notiek gan teksta līmenī, gan prakses līmenī. Un domāju, ka pirmajām kārtām te vajadzētu uzsvērt, ka regulas priekšlikums piek, iekļauj virzību uz priekšu, kas ļauj vēl vairāk un tālāk aizsargāt datu aizsardzību. Aizsardzības normas Eiropā tiek izveidotas jaunas tiesības Eiropas pilsoņiem, un te es domāju tieši lūk par tiesībām uz datu dzēšanu, tāpat arī uz datu uh, izmantošanu dažādiem veidiem, jābūt gan, protams, arī realistiem skatoties uz to, kā šīs tiesības iespējams aizsargāt. 17. pants šeit būtisks, kur tiek te, runāts par to, ka konkrēta persona e, var tikt, e, var pieprasīt savu dzēš, datu dzēšanu no digitālās vides. Uh, pie, piemēram, daudz, daudzos un dažādos gadījumos eh, datus, kas, piemēram, parādījušies tajā brīdī, kad eh, cilvēks vēl ir bijis ja, jaunā vecumā, un tā tad dati var tikt dzēsti. Šis eh, šāda veida priekšlikums rada, protams, pilnīgi leģitības prasības, un komisija savā priekšlikumā uz to ir jāatbild. Tie ir jāizstrādā tādas normas, kas ļautu datus dzēst operatīvā veidā. Uh, tā lai šie dati tiktu atbilstīgi identificēti, un tas šobrīd pašlaik projektā vēl netiek paredzēts. Kontrolieris, jeb uzraudzības iestāde, turklāt arī uh, tika, iz, tika izveidots un uh, pieprasa skaidras definīcijas. 17. pantā šādas definīcijas būtu arī jāiekļauj. Šeit tāpat tiek runāts arī par tiesībām uz datu pārnesi. Ir jāpieprasa uh, dat, dat, atbildīgajiem uh, atļaujas strukturētā veidā, un arī šajā gadījumā tiesības vēl jāprecizē. Dati tik, drīkst tikt nodot tikai saņemot atļauju, atbilstīgi tiesību aktiem, un aizsargājot tāpat arī intelektuālā īpašuma tiesības, konkurences tiesības un tā tālāk. Otrām kārtām grib runāt par to, ka tiek ļoti spēcināts jau pašreiz esošās tiesības. Ehm, kas nozīmē, ka, tie, ka šeit runājam par attīstību, par virzību uz priekšu? Te runājam, piemēram, par, informā, par personas tiesībām uz informāciju, uz viņu piekļuvi datiem, informāciju par to, kāda dati tiek glabāti. Un tas ļaus no jauna atjaunot līdzsvaru uh, noteikumos par labu Eiropas pilsoņiem attiecībā uz personas datu apstrādi. Atbildīgajām iestādēm turklāt jāsazinās arī ar konkrētām personām, skaidrā, saprotamā valodā ir jāizstrādā saraksts ar informāciju, eh, kas tikus sniegt tā, lai ir, lai par to var informēt personu, un, ja dati tiek nodot tālākām personām, persona par to jāinformē, un tas var notikt tikai tad, ja persona dod brīvprātīgu un skaidru atļauju šādu datu pārnesēju. Tāpat e, nevar pieļaut tādu pasīvu jeb e, neskaidru piekrišanu datu pārneses pasākumiem. Ja, e, ja runājam par personām, kas jaunāks par e, konkrētu vecumu, tad tādā gadījumā ir jāsaņem vecāku vai citu aizbildņu atļauju šādu datu izmantošanai. Ir pieņemti arī pasākumi, e, ka nedrīkst izmantot, piemēram, datus personu profilēšanai. Un trešām kārtām tiek piedāvāts arī garantijas šo datu e, aizsardzībai. Reforma lielā mērā runā arī par to, kādā veidā tiek uzņem, noteikt atbildība konkrētajiem datus pārstādošiem uzņēmumiem. Lai tas notiktu efektīvi, datu pārkāpšanas gadījumos tiek novērsts eh, risks par to, ka atbildība varētu tikt nodot tālāk. Tāpat laikā šim struktūram skaidri un gaiši ir jāiesniedz deklarācijas, un īpaši tas attiec uzņēmumiem, kas nodarbojas ar delikātu datu pār, apstrādi. Regulas projekts šeit paredz daudz būtiskas un pozitīvas lietas. Būtiskas izmaiņas, piemēram, attiecībā uz informāciju, kas tiek piedāvāta konkrētajam individam. Saskaņā ar 12. pantu, piemēram, ir obligāti jāinformē persona nepie, par e, to, kāda veida noteikumi tiek piemērot datu aizsardzībai jā, jāinformē arī par to, cik ilgi šie dati tiks saglabāti, paturēti eh, datu bāzēs un eh, kādas tiesības piedāvā nacionālajie tiesību akti. Piemēram, arī jāinformē par to, no kurienes dati nākuši, ja tie nav tikuši ievākti tiešā veidā. Regulas projektā tāpat eh, noteikts, ka par pārstrādu atbildīgās personas un uzņēmumi nosaka datu apstrādes politikas ir pārskatām un skaidra, tiek nodrošināta arī apmācība, tiek informēta pilsoņi par to, kā tas noticinās, un viss jābūt skaidri izstrādātām procedūrām uzņēmumies. Tāpat ir, mm, tiek īstenot nacionālā kontrola, tāpat arī pēc tam Eiropas Savienības mēroga kontrola, lai paziņot par jaunām prasībām, par šo jauno likumu. Kontrol, nacionālās kontrolas iestādes savas uh, pilnvars harmonizē un piedāvā līdzīgas garantijas visās dalībvalstīs. Īpaši uzmanību jāpievērš pilnvarām, bet arī tam, kādā veidā šīs pilnvaras var tikt īstenotas. Nacionālo uzraugu iestādes um, izveido attīstīgus, atbilstīgus birojus un uh, attiecīgi izmeklē arī pārkāpumus. Pilsoņi var vērsties pie šīm kontrolas iestādēm. Un viss notiek ciešā sadarbībā starp visām struktūrām. Tiek paredzēts arī mehānisms galvenajai uzraugu iestādēji, kas tad tādā gadījumā būtu kompetentas izmeklēt konkrētu prasību, sūdzību Un tajos gadījumos, kad, piemēram, viena prasības, ka ir vairākas valstis, tad tādā gadījumā šis, šī izmeklēšanas dati tiek nodota tālāk vienai galvenajai iestādēji. Tālāk tiek izvērtētas dažādas alternatīvas un tiek izvēlēta efektīvākā e, pārkāpuma izmeklēšanas metode, e, kas visvairāk nāktu par labu prasītājiem, jeb pilsonim. Godātie kolēģi, vēl pāris e, punkti, par kuriem gribēju runāt. Viens no, viena no vājām vietām tomēr šai dokumentā ir tas, ka šai regulā pārliecīgi tiek izmantoti deleģēti akti. E, deleģēti akti turklāt netiek skaidri un gaiši precizēti, un te vēl ir vajadzīgi tālāk uzlabojumi. It īpaši tas attiec uz deleģētajiem e, aktiem, bet tāpat arī uz virkni citām niansēm. Šeit skatāmies uz reformu. 99. gan 2008. gada direktīvās. Turklāt secinām, ka sarunas vēl tikai risināsies, cerams, tās virzīsies uz priekšu, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi par šiem jautājumiem runāt jau šobrīd. Pēdējais, ko gribēju teikt, ir tas, ka šie instrumenti netiks e, piemērota ne uz Eiropolu, ne Eirojust, ne arī uz virkni citiem instrumentiem, kas pieņemti, piemēram, e, sa tieslietu sadarbības jomā. Un rezultātā, e, nu, jāpārliecinās, ka šeit ir zinām saskaņotības starp visiem šiem instrumentiem. Es domāju, ka pie tā vēl jāpiestrādā. Jebkurā gadījumā, domāju, ka ir, es, esam pavirzījušos priekš ļoti daudzos jautājumos un e, domāju, ka mums būs iespēja arī komitejas ietvaros vēl par tiem visiem runāt. Paldies! The interpreters have to. Uh... Tolkiem tagad jācenšas uzelpot. Un tāpēc es gribētu lūgt jūs runāt nedaudz lēnāk. Es saprotu, ka tas jums ir kaut kas jauns, jūs neesat pieraduši pie tulkošanas, bet tulkiem ir grūti tulkot, ja jūs runājat tik ātri. Un tagad es došu vārdu Geretam Hornungam, kurš ir uh, Pasaules universitātes pārstāvis. Viņš vada nodaļu, kas ir saistīta ar informācijas tehnoloģijām. Viņš bija viens no pirmajiem pētniekiem, kas eh, komentē šos Eiropas komisijas priekšlikumus. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Man arī ir tāds niķis runāt ļoti ātri. Paldies, ka devāt man iespēju šeit uzstāties, un paldies arī komisijai par priekšlikumiem. Es domāju, ka mums tiešām ir jābūt pateicīgiem komisijai, jo šie priekšlikumi sevi ietver ļoti daudz vērtīgu uh, priekšlikumu. Es runāšu par tiem punktiem, kurus varētu uzlabot attiecībā uz uh, atsevišķiem datu aizsardzības uh, principiem. Vispirms par datu subjektu. Es nerunāšu par eksistējošajām, pašai spēkā esošajām tiesībām, jo tās jau ir uh, iesakņojušās, es runāšu par to, kas ir jauni. Te ir jauns nosacījums par profilēšanu, man liekas, ka tas ir solis uz priekšu. Profilēšana ir milzīga data apjoma apkopošana par vienu konkrētu personu. Šis noteikums ir jauns, bet varbūt ne tik jauns, jo 20. pāns ierobežo šos pasākums tikai attiecībā uz uh, tiem pasākumiem, kas seko tālāk. Tātad netiek ierobežot pat profilēšana, bet tikai pasākumi, kas tam sēko. Es domāju, ka profilēšana pat par sevi arī var būt problemātiska šajā ziņā. Viens svarīgais punkts ir ierobežojumi attiecībā uz atļaujas došanu, ja ir ļoti būtiski nelīdzsvarotības starp datu subjektu no vienas puses un kontrolētāju no otras puses. Es domāju, ka tas ir solis uz priekšu. Uh, un tas būtu jāsaglabā priekšlikumā, bet būtu konkrēti jānorāda, kuros gadījumos šāda būtiska nelīdzsvarotība mm, iestājas. Pirmkārt, tas attiec uz darba vietu, bet, nu, varbūt, ka būtu jāatrod arī citi gadījumi, piemēram, monopoli, kad pretējā gadījumā būtiski pakalpojumi nav pieejami. Ļoti būtiski ir tas, ka uh, datu subjekta tiesības gūt labumu no privātuma uzlabošanas tehnoloģijas. Šajā situācijā priekšlikumā nav nekāda juridiski saistoša paziņojuma attiecībā uz šādām privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, un tur varbūt jūs esat pamanījuši, ka tur vispār netiek pieminēti anonimizēšana vai pseidonimizēšana. Uh, Datu aizsardzības ploms un atzīmes, manuprāt, šajā sakrībā arī ir ļoti vērtīgi instrumenti, bet es domāju, ka regulā nevajadzētu pieminēt tikai, ka nebūtu tik neskaidrā, jo tur ir runāts par to, ka vajadzētu mudināt izmantot šos, šīs atzīmes. Es domāju, ka vajadzētu padarīt to par tādu uh, precīzāku skaidrojumu tieši kādas kritērijas jāpiemēro, kuram jāp, jāpiemēro šie kritēriji un kādi ir, kādas ir juridiskās sēks, ja teiksim šādas te privātuma atzīmes trūkst. Šie punkti tik par šiem punktiem tika diskutēts arī, lai izstrādātu nacionālo likumdošanu, un viens no iemesliem Vācijā, un viens no iemesliem, kāpēc eh, neizdevās, bija tas, ka Vācijas deputāti nevarēja vienoties dažiem principiem. Tā kā varbūt, ka komisijai jāiekļauj šie jautājumi arī pašā likumdošanā. Tad nālākā problēma ir par eh, tiesību, par, par īstenošanas mehānismiem. Tas efektīvi darbotas tikai, ja šāds mehānisms būtu. Un manā skatījuma arī konsekvences mehānisms šeit ir tāds problemātisks. Priekšlikumā dalību valstīm tiek uzlikts par pienākumu vadīt šāds izveidoši neatkarīgas iestādes, kas rūpētos par šiem jautājumiem, bet es domāju, ka te ir liela nekonsekvence un reforma procesā šī nekonsekvence būtu jānovērš. Uh, Runājot par jaunajām, jaunajām tiesībām, datu pārnest tiesības, pārnest mm, jūs datus no viena kontrolētāja citu kontrolētāju rīcībā, es domāju, ka tas ir solis uz priekšu, tas aizsargās mm, datu īpašnieku, bet, ja mēs runājam, piemēram, par sociālajiem tīkliem, ja jūs paņemat no viena kontrolieru, piemēram, uz, no Facebook šos datus uz, un pārceļat tos uz citu kontrolētāju, bet uh, Nu, tad arī var rasties jaunas problēmas, ja šīs sistēmas nav savstarpējām savietojams, jo te ir jautājumi, kas skar ne tikai datu aizsardzību, bet arī par starp savienojamību un tā tālāk. Tad runājot par uh, tiesībām tapt aizmirstam, uh, tam, kas ir publicējis šos datus, viņiem būs jāinformē tie, kas tālāk apstrādā šos datus, ja cilvēks vēlas, lai šie dati tiktu dzēsti. Tātad šim te sākotnējiem kontrolētājiem ir jāinformē visi tie, kas tagad ir saņēmuši šos datus, kas tā persona vēlas dzēst šos datus, bet kā to var izdarīt? Kontrolētājs, kas ir publicējis šos datus, lielākajā daļā gadījumā nezinās, kādas trešās puses apstrādā šos datus un līdz ar to. Uh, un nu, tas arī izriet no, no jēdziena, ka tā tiek publicēti, ir pienākums informēt, uh, līdz ar to nedarbosies. Tad te ir reāls problēmas, un tāpēc vajadzētu mīkstināt šo te konfliktu no vienas puses uh, pres, runas brīvību un, un šķiet, ka komisija šajā sakarībā vēlas risināt šo te pamatu problēmu ar tādu procesuālu pienākumu ieviešanu, bet es domāju, ka patiesā problēma ir saistīta ar um, 80. pantu, kas attiecas uz uh, izteikšanās un presas brīvību. Un, protams, nevar būt abas lietas. Eiropas mēroga tiesības tapt aizmirstam un nacionālas tiesības par uh, runas brīvību un presas brīvību, jo tas dotu uh, kontrolētājiem tiesības atcerēties, un līdz ar to ir jāsaskaņo šīs te abas tiesības tapt aizmirstam un tiesības uh, atcerēties. Tas viss principi, kas ir uh, zem šīm tiesībām, uh, izriet no pašreizējās direktīvas. Vispirms ir nepieciešamība pēc juridiskās, pā, juridiskās bāzes datu aizsardzībai, un tas ir jāsaglabā. Uh, Un te ir jautājums par to, vai daži dati ir, tiks, ir, ir, ir svarīgāk par citiem. Ja ir dati, kas nav svarīgi, tad ir jāatvieglo tas process, lai šie dati tiktu adekvāti apstrādāti. Mēs ne. Tālāk varbūt vēl par divām problēmām. Pirmkārt, pašreizējā priekšlikumā uh, ja šie dati ir nepieciešami, lai īstenotu kādus uh, sabiedrību interesējošas darbības. Tas ir sestais punkts pāns. Tā tāda ļoti neskaidra definīcija. Un trešajā pāntā arī ir izklāstīts, kā tas viss tālāk darbotos, bet arī tas nav skaidri pateikts. Nu, kāds tad ir sabiedrības intereses un kas ir uzdevums, par ko dalība valsts var lemt? Man ir viens piemērs, varbūt mēs varētu to apspriest, ņemot vērā, piemēram, valsts pasu vai iedzīvotāju reģistru. Tas iekļaujas regulā, jo tas ir saistība ar policiju un tieslietu jomu. Un vai tad dalība valsts var nodefinēt tikai kaut kāds noteikts mērķus, piemēram, pasu izdošanu vai iedzīvotāju reģistrēšanu, vai arī ir iespēja izklāstīt kaut kādas detalizētas normas, piemēram, par datu apkopošanu, kādas datus apkopos, cik ilgi tos uzglabās, un kā ir ar pārnesi šo datu nodošanu citām valsts iestādēm vai pat privātām pusēm. Šobrīd mēs Vācijā runājam par privāto pušu piekļuvi nacionālajiem iedzīvotāju reģistriem. Es domāju, ka šis punkts būtu jāprecizē likumdošanas procesā, jo šobrīd vismaz manā skatījumā nav skaidrs kādas tad ir dalība valstu rīcības robežas šajā jautājumā. Otrs jautājums ir uh, leģitīmās kontrolētāja intereses 6F pants. Tātad šī te likumīgās intereses, vai tas dod kontrolētājiem tiesības apstrādāt datus? Nu, atkarībā tas viss ir atkarīgs no tā, kāda mērķa tiek uzskatīta par likumīgiem. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi to precizēt, tīpaši, kā tad ir juridiskā vai, vai juridiskās attiecības eh, regulē līgums starp datu kontrolētāju un datu subjektu. Ja ir līgums, tad šis līgums arī nosaka šīs attiecības. Manā skatījumā tas būtu jāiekļauj regulā. Atgriežoties pie komisijas kompetences, kas ir nepamatoti plaša attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kas jau te tika pieminēti. Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu komisija iegūtu sev milzīgi plašu, nepiemērot plašu uh, kompetenci loku, un es domāju, ka tas nebūtu pareizi. Un tas attiecas arī uz datu aizsardzības tiesībām un principiem kā tādiem. Paldies! Thank you very much also for. Lielas paldies! Paldies, paldies ka iekļāvāties sev atvēlētā laikā. Panelist, is, uh... Mēs dosim vārdu nākamajam panelistam Janam Gabī no Microsoft. Gonje. Viņš ir Microsoft Europe konfidencialitātes nodaļas vadītājs. Un viņš strādāja arī pirms tam Francijā, pasniedz universitātēs, runāja par dažādiem jautājumiem. Lūdzu. Merci beaucoup. Donc je vais aussi profiter de l'opportunité de parler dans une enceinte européenne pour Paldies. Es arī gribēju izmantot šo iespēju izteikties savā dzimtajā valodā. Ceru, ka nerunāšu pārāk ātri Bet tomēr vēlējos pāris punktiem pievērsties. Paldies referentiem, liels paldies. Eh, gribu teikt visiem labdien. Un pat, ja runāju franču valodā, tad jāsaka, nu, ir tādi jautājumi, ko, nu, tā, tādi vārdi, kurus termins izmantošu angļu valodā. Nu, piemēram, datu apstrādātājs un tā tālāk. Pirmām kārtām gribu runāt par to, ka šīs dienas eh, debašu galvenā tēma ir uzticības veidošana. Un grūti šo vārdu iztulkot no angļu valodas franču valodā - trust building. Jo, ja runājam par uzticēšanos, tad franču valodā tas at, attiec, at, attiecas uz visu. Nu, un, ja runājam šeit par uh, šo mākoņu datošanu, jaunām tehnoloģijām, tad es domāju, ka uh, vēl nevaram pat zināt, kas notiks tālāk turpmākajos gados. Jau redzam, ka tādas lietas kā Twitters un Facebooks nemaz nepastāvēja vēl pirms pār, pāris gadiem. Un tas ir kaut kas jauns, šī joma attīstās ārkārtīgi ātri, un tas viss ir ļoti cieši saistīts ar patērētāju uzticēšanos. Ja esam ambiciozi, eh, vēlamies veidot tiesību aktu, kas darbosies arī tālāk, bet pārskatīšana būs vajadzīga. Un kā jūs redzat, jau no iepriekšējās direktīvas pieņemšanas situācija ir lielā mērā mainījusies, un tāpēc ārkārtīgi labi, uh, ka visas interesētās putas šeit var izsakt, izteikties. Runāšu par četriem galveniem punktiem un ceru iekļauties desmit minūtēs. Pirmām kārtām, ja runājam par uzņēmumiem, un te runāju gan par tādu kā uzņēmumu kā Microsoft, gan arī par mazo vidēju uzņēmumu, e, uzticēšanās jautājumā ir galvenais tas, lai noteikumi būtu skaidri. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevaram uzsākt te kaut kādu spēlīt ar nezināmiem noteikumiem virtuālajā pasaulē. Nē. Mums ir vajadzīgi skaidri spēles noteikumi. Un tāpēc nepieciešams uh, uzstāt uz to, kas tad vēl šeit būtu jāiestrādā projektā. Pirmām kārtām ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt pilnīgu harmonizāciju visiem uzņēmumiem. Uh, domāju, ka jūs to arī paši esat konstatējuši, ir uh, svarīgi, lai būtu harmonizācija pašais, pašreizies teksts ir regula, un tāpēc arī tiek piedāvāta pilnīga harmonizācija. Un ko tad nozīmē laba harmonizācija? Te mums ir virkni dažādu atbilžu, bet es domāju, ka galvenais, lai nodrošinātu harmonizāciju, ir nepieciešams panākt vienošanās par to, par pašiem pamatprincipiem. Jo, ja ir kāda prioritāte, nu šī ir tā prioritāte. Ir svarīgi, lai uzņēmumi savas attiecības varētu īstenot ar vienu konkrētu iestādi, ar vienu datu aizsargu, lai ir šāda lūk viena institūcija struktūra un nav, jā, nav dažādi veidi interpretācijas, dažādas institūcijas. Tam, protams, nav jābūt eh, tād, tādam eh, neelastīgam variantam. Nē, protams, ir dažādi biroji, bet ir viena tātad kopēja galvenā atbildīgā iestāde. Otrais piemērs. Mēs kā Microsoft, piemēram, esam ar ļoti daudziem dažādiem dienestiem un ir svarīgi, lai būtu proces, ap, datu apstrādes kontrolieris. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzņēmums, kas nodarbojas ar datu apstrādu un kas tos arī kontrolē, E, saņemt šeit skaidrus noteikumus. Ja skatāmies uz šobrīd šo, e, uz pašreizējo situāciju, tad jāsaka, atbildīgās iestādes mainās no vienas dienas uz otru, un tas nav labi. Ir vajadzīga paredzamība, skaidrība. Un šeit nav skaidrs, kas notiek, jo uzņēmums gan ir apst gan apstrādātājs, gan datu kontrolieris. Un te svarīga definīcija, definīcija, ko nozīmē uzņēmums, kas ir datu apstrādātājs un arī kontrolieris. Es tiešām priecājos, ka šeit dokumentā, un jūs redzat, to es jums te tagad rādu, to ir izstrādājis Eiropas parlaments, tas eh, nāca klējā pirms pāris dienām, to izstrādāja iekšējās politikas dienests, un te ir eh, komentāri, kas ir ļoti interesanti, manuprāt, un ļoti detalizēti komentāri par to, kas varētu tikt uzlamots regulas projektā. Un te tiek skaidri un gaiši pateicis, ka šobrīd tiek ierosināts uh, datu, kontro, datu kontrolieru definīcija. Un nav iespējams definēt uh, kaut kādu veidu nacionālo kontroli, jo, piemēram, mākoņu datošanas gadījumos robeža nepastāv, tas ir daudz plašāks uh, pasākums. Nu, lūk, un tas, e, tāpēc arī definīcija šeit jāmaina, un kontrolieru loma ir ierobežota, e, un to nosaka datu izmantošanas mērķis nolūks. Man gan palikuši vēl tikai 5 minūtes, man būs ļoti grūti izskaidrot, izstāstīt visu, kas man liekas svarīgs, bet tātad pirmais, ko teicu, galvenais, lai pamatprincipi, izējas punkts ir vienāds harmonizēts. Un tāpēc priecājos, ka parlaments, pat ja ne jūsu komiteja, bet lūk šajā uh, dokumentā parlaments ierosinājis to visu noskaidrot. Tālāk, kas vēl var veicināt uzticēšanās veidošanu? Nu, pirmām kārtām, protams, eh, skaidri jāzina, kas tas, kas būs, kas notiks tajā gadījumā, ja ir pārkāpums, kāda, kāds ir sankcijas, kādi ir sodi. Un tāpēc, es domāju, arī šeit vajadzētu zināms precijums, pamazām tas ir e, eh, administratīvas sankciju pants kas tās paredz. Nu, tātad, piemēram, ja kāds uzņēmums ar nodomu pārkāp datu pār apstrādes nos, slepenības noteikumus, tad, protams, ir tikai normāli, jā, ka tiek piemērot sodu un tā tālāk. Bet pastāv arī problēma ar to, ka var šādā veidā saņemt sodus arī tie gadījumā, ja ir notikusi vienkārši nevērība. Un tad tādā gadījumā, es domāju, ir jābūt citādam. Ko nozīmē nevērība? Jo Bet tas ir tāpēc, ka uzņēmums pats par sevi izturs nevērīgi pret datiem, jeb tas noticis tāpēc, ka kriteriji nav gan skaidri un ir bijuši iesaistīti pārāk daudz puses, jo nevar būt sots tāds pats, kā ja noteikums pārkāpums ir bijis tīšs un vai ja tas vienkārši radies nevērības gadījumā. Karamanlī kundze jau runāja par deleģētajiem aktiem, piemēram. Nu, tas, tā globāli raugoties, man nozīmē vienu lietu. Manuprāt, uh, šobrīd mēs vēl nevaram noteikt jau konkrētos sodus. Protams, ka katra tiesība akta pamatā ir soda mēri, bet ar deleģētajiem aktiem šobrīd eh, mēs nezinām, kā to varēs īstenot, nezinām, kāda būs tehniskie standarti, un ar tiem tad varēs noteikt virkni jautājumu, kas vēl šobrīd nav skaidri. Un tāpēc būs vajadzīgs vēlreiz nodrošināt tālāku paredzamību, lai uzņēmums zina, kāds ir risks. Nu, lūk, piemēram, šie mazie vidēji uzņēmumi ar mazāk kā 250 iedzīvotājiem, kas notiks viņiem jāzina, kas notiks pēc 3-4 gadiem, bet ar deleģētiem gadi, eh, aktiem tad eh, nosakāms lietas, tad šobrīd vēl nav zināmas. Un noslēgumā gribu vēl pāris lietas teikt. Uzticības veidošanā ārkārtīgi svarīgi nepieciešams radīt arī motivāciju ieinteresētajām pusēm tā, lai viņiem gribētos īstenot to, kas šeit tiek noteikts. Es domāju, tādā vispārīgā veidā ir jādod kaut kāda vispārēja motivācija, kaut kāda veida kompensācija tiem, kas, piemēram, pareizi ievēro visas šīs normas. Nu, vai, teiksim, varētu piedāvāt kādu certifikāciju, eh, kaut kādu atzinību, varbūt ētikas kodeks ietvaros to var ietvert. Ir vajadzīga kaut kāda veida atzinība. Jo, piemēram, ja paskatāmies uh, uz šo tekstu kopumā, tad kopējā filozofija paredz mirkli, virkni jaunu tiesību, jaunu pienākumu un uh, patērētājiem un tā tālāk. Uh, lūk, uh, tāpat arī ir visas tiesības iesniegt sūdzības un tālāk, bet no otras puses uzņēmumiem vienlaicīgi vajadzētu ne tikai saistības un pienākumus, bet arī jaunas tiesības. Un tās vajadzētu precizēt jau šobrīd. Uh, Nu, piemēram, uzvedības kodekstā, kodeksā vajadzētu paredzēt in, dažādu veidu motivācijas eh, šādai darbībai. Un vēl, eh, ko gribēju teikt, ko uzskat par ārkārtīgi svarīgu, un tas saistīts, protams, ar uzticēšanos. Tas gan nav šeit regulas projektā iekļauts, un tas ir tikai normāli, bet es domāju, ka tam ir tāds vispārīgs, vispārīgāks raksturs. Nevar nodrošināt uzticēšanos, ja nav pārskatāmības. Jā, jo uzticēšanās ir cieši saistīta ar pārskatāmību. Tas ir tikai normāli. Nu, reizēm varbūt šo prasību nevar izstrādāt tiesību aktā, tam ir jāiz, jāiz ir iet no pasākumiem, kas tur paredzēti, bet es domāju, ka varbūt tekstā tomēr reizēm tiek aizmirsti atsevišķi, atsevišķas puses un viņu pārskatāmības prasības. Un tur ne par 29. piemēram pantu. Uh, Un visi, visi šie priekšlikumi ir arī attiecībā uz mākoņu datošanu jāstrādā tā, lai tiek paredzētas pārskatāmība. Nevaram, eh, nevaram nodrošināt iedzīvotājiem privāto dzīvi atbilstīgā veidā, ja šādu pārskatāmību un uzticēšanos neradam. Tie ir saistīti savā starpā saistīti jautājumiem. Uzņēmumiem šeit jādarbojas pārskatāmi. Uh, I, protams, nedrīkst traucēt privāto dzīvi, te nedrīkst traucēt viņu darbību, bet tāpat laikā pārskatāmībai ir jābūt. Mēs, kā Microsoft, ar šiem jautājumiem regulāri sastopamies. Ir svarīgi regulātāram arī šīs koncepcijas izstrādāt. Un domāju, ka mēs visi taču vēlamies, lai šie teksti būtu skaidri un saprotami un arī efektīvi. Thank you. Merci, monsieur Gonnier. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Norī Rodigesa. Viņa ir vecākā jurista Eiropas patērētāja organizācijā. Došu vārdu uzreiz jums, Rodrīgas skundze, lai jūs varētu teikt savu runu. Liels paldies! Priekšsēdētāji, paldies Liba komitejai. EPO vārdā mums ir 42. Mēs pārstāvam 42 neatkarīgas nacionālas organizācijas. Mēs uh, strādājam mūsu mītā dodas Briselē. Esam ļoti cienījama, neatkarīga patērētāja aizsardzības organizācija. Es gribētu izteikt tāds vispārīgs pārdomas saistībā ar to, kāds ir mūsu viedoklis par uh, šiem jaunajiem priekšlikumiem attiecībā uz datu aizsardzību. Un pēc tam arī runāšu detalizētāk par dažiem datu subjektiem, ja būs laiks, tad pieskaršos arī juridiskajiem principiem un uh, juridisko bāzi attiecībā uz datu aizsardzību, datu apstrādi. Uh, Sākšu ar vispārīgām pārdomām attiecībā uz regulas priekšlikumu. BEUK, tātad mūsu patērētāja organizācija, ir ļoti gandarīta par šo komisijas priekšlikumu par personas datu aizsardzību. Kopumā mēs domājam, ka šis priekšlikums ir uh, liels uzlabojums cilvēkiem salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju datu subjektiem un patērētājiem. Mēs arī domājam, ka šis priekšlikums dod pareizo līdzsvaru no vienas puses pēc efektīvas datu aizsardzības sistēmas un no otras puses nodrošina to, ka uzņēmumiem nebūs jāsaskars ar pārmērīgu administratīvo slogu. Uz galvenie izaicinājumi ir saistīti ar biznesa modeļu iekļūšanu, kas ir atkarīgi, tāda biznesa modeļa rašanos, kas ir atkarīgi no personas datiem, kas paļās uz šādiem datiem, un ņemot to vērā, nākotnē būtu jāgarantē, ka tiesības uz privātumu neciestu, tāpēc, ka lai izlaustos virtuālajā pasaulē, šādi dati ir ļoti nepieciešami. Microsoft pārstāvs jau teica, ka caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, arī mums tas ir ļoti svarīgs aspekts, un mūsu galvenās bažas ir tieši saistītas ar to, ka trūkst informācijas caurskatāmības un komunikācijas no uzņēmējiem starp uzņēmējiem un patērētājiem. Ļoti bieži patērētāji nemaz nezina, ka viņu personi, personas dati tiek apkopota, apstrādāti un pat komercializēti, un viņiem netiek dot nekāda izvēle, viņiem vienkārši ar to ir jāsamierinās. Privātuma paziņojumi bieži vien ir nesaprotami vienkāršajam patērētājam. Uh, un eh, līdz ar to patērētājs eh, īsti nevar nekā rīkoties, ko viņi dara, viņi vienkārši paļaujas uz, eh, uz noklusējumu funkcijām, un viņi īsti nesaprot, ka, ko tas nozīmē. Pārāk bieži šie privātuma paziņojumi ir pārāk gari un pārāk juridiski, un līdz ar to ir ļoti grūti tos saprast parastiem cilvēkam. Kā es jau sākumā sacīju, mēs domājam, ka jaunajā priekšlikumā ir iekļauti galvenie elementi, un mēs gribam pateikties komisijai par to, lai nodrošinātu patērētājiem labāku aizsardzību par viņu datu izmantošanu. Mūsuprāt, šis priekšlikums arī uzlabo patērētāju situāciju, tad, kad notiek kaut kāda pārkāpuma saistībā ar datu aizsardzību. Uh, ir runa par šo te horizontālo principu, kas tik, uh, tiks, tiks izveidot salīdzinājumā ar pašreizējo sistēmu, kur tāda nav. Priekšlikums uh, arī paredz, ka datu subjekti varēs uh, pārsūdzēt gadījumos, ja notiks kaut kādi pārkāpumi, un tas man šķiet ļoti būtisks jautājums, kas attiecas uz datu subjektu tiesībām, kuras priekšlikums paredz patērētājiem. BOK apsveic caurskatāmības princips, kas ir, pared, princip, kas ir paredzēts 11. pantā, un to, ka tiek nostiprinātas prasības sniegt informāciju salīdzinoši ar pašreizējo direktīvu, kas attiec uz tiesībām tāpat aizmirstam. Mēs atbalstam šo, šo tiesību. Uh, ieviešanu, jo tas stiprina tiesības dzēst personas datus. Starp citu, ļoti bieži šīs tiesības izdzēst personas datus online vidē tiek ignorētas. Taču mēs uzskatām, ka jēdziens aizmirsts varētu patērētājs maldināt, jo praksē, kā tas te jau tika pateikts pirms dažām minūtēm, praksē ir daudz ierobežojumi iespējām dzēst visus personas datus digitālā vidē. Pirmkārt, tiesības tapt aizmirstam dažos gadījumos var, na, var būt nesavietojams ar uh, izteikšanās brīvības principu. Arī šo tiesību īstenošana ir saistīta ar uh, dažādiem tehniskiem pasākumiem un uh, interneta komunikācijas filtrēšanu, un visbeidzot dažos gadījumos arī nebūs iespējams informēt visas trešās, part, trešās puses, kurām šie dati ir nodoti par to, ka persona vēlas šos datus dzēst. Un nebūs iespējams visas saites un datu kopijas atrast un līdz ar to tur būs jāpieliek ārkārtīgi daudz pūliņu no datu kontrolieru puses, lai to nodrošinātu, un tāpēc ir nepieciešams juridiskā skaidrība, lai nodrošinātu šo, šīs tiesības. Kas attiecas uz datu pārnesi, tā, tās ir pavisam jaunas tiesības pašlaik tādas nepas, šādas tiesības nepastāv, bet ņemot vērā attīstību informāciju un tehnoloģiju jomā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šādas jaunas tiesības par datu pārnes tiek izstrādātas. Mēs esam saņēmuši paziņojumus no saviem dalībniekiem, ka šobrīd, tad, kad patērētājs kādā online platformā, piemēram, sociālajā vietnē, e-pasta, vietnē saglabā savus datus, ļoti bieži viņiem liedz šos datus pārnest no viena pakalpojums sniedzēja uz citu pakalpojums sniedzēju. Daudz pakalpojums sniedzēji uzdodas par šo datu īpašniekiem. Situācija, protams, nav savietojama ar patērētāju tiesībām uh, uzņemties kontroli pār šiem datiem un turēt šos datus. Tas arī kaitē konkurencei starp dažādiem patērēt, uh, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, un tas ļoti būtisks. Uh, jautājums, ja mēs runājam par telekomunikāciju tehnoloģijām. Mēs esam arī priecīgi par to, ka tiek iekļauti šajos regulas projektā ir iekļauti noteikumi par profilēšanas praksi, un ka tie tiek sīkāk izstrādāt šajā priekšlikumā. Uh, reklāmas biznesa modeļi, kur tiek izmantoti individu profili, aizvien vairāk ir pieejami internetā, un lielākā daļa patērētāja neko nezina par šādu praksi. Viņi jūt, ka tāda ir, bet īsti nezina, kas ar to ir domāts. Patērētāji nezina, kādas ir iespējamie labumi vai, vai uh, nelabvēlīgās lietas, kas varētu rasties no šādas profilēšanas. Lai gan mēs atbalstam uh, priekšlikumu attiecībā uz profilēšanu, mēs gribam norādīt, ka ir nepieciešams, te, nepieciešams šeit ieviest papildinājums, lai nodrošinātu, ka patērētāji kontrolētu savus datus. Viņiem ir jānodrošina tiesības eh, protestēt pret profilēšanu, un tāpat viņiem ir jānodrošina tiesības būt informētiem patērētājiem draudzīgā veidā par tehniku un pasākumiem, kas tiks izmantot reklāmas ekosistēmā. Visbeidzot par datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas prasību. Mēs atbalstam šādu normu. Patērētāji var uh, vienlīdz lielā mērā ciest no tā, ka tiek uh, atklāts viņu banku konta detaļas uh, tikpat lielā mērā kā tad, ja viņu telefona rēķini tiek padarīti atklāti, un mēs piekrītam, ka tikai attiecībā uz ka, ka paziņojums datu subjektam jāsūt tikai tad, ja ir noticis tāds pārkāpums, kas, kas nodara kaitējumu individam. Tāpat ir jādomā par to, kā minimizēt šos, te, šos negatīv, šo negatīvo uh, ietekmi, kas rodas no datu aizsardzības pārkāpumiem. Un mēs domājam, ka te ir nepieciešama pilnvērtīga juridiskā sistēma ar dažādiem kompensāciju mehānismiem, lai tas, kurš ir, lai cietušais varētu pieprasīt eh, kompensāciju gadījumā, ja ir notikusi datu aizsardzības pārkāpšana. Un ir jādod iespēja īstenot kolektīvos pasākums, juridiskos pasākums, lai saņemtu kompensāciju. Šķiet, ka savu laiku esmu izsmēlusi. Es ļoti lielā mērā ceru, ka jūs man uzdosiet jautājumus un ka mums būs auglīgs diskusijas. Liels paldies! Thank you also. Liels paldies! Un tagad uzstāsies pēdējais eksperts šajā panelī, Saimons Dēvis no Londonas ekonomikas augstskolas. Viņš ir darījis uh, uh, ļoti daudz šajā jomā, veicis izpēti, un tagad došu vārdu viņam. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem! Paldies Libe komitējai, paldies arī uh, visām parlamentam par man doto iespēju. Uh, Un es eh, pats eh, izteikšos visai lakoniski, un tam ir savs iemesls. Es eh, to jums arī paskaidrošu. Referenti, kas strādāja pie regulas un direktīvas, man deva uzdevumu veikt regulējuma izvērtējumu. Un īstenībā uh, iznākums nav īsti tāds, eh, kā es biju prognozējis. Paskaidrošu, kādēļ. Sākotnēji bija lemts veikt eh, konsultācijas ar eh, vairākām iesaistītajām pusēm, nevis tādu akadēmisku analīzi. Un pēc tam šīs konsultācijas mēs sasaistītu ar to informāciju, kas jau ir komisijas rīcībā. Bet īstenībā cilvēks domā, Dievs dara un mums vajadzēja uh, izveidot daudz neformālāku struktūru. Un pētniecība prasīja vairāk laika nekā sākumā paredzēts. Varbūt sākumā labās ziņas. Vasarā mēs neviens sazinājāmies uh, ar tā sauktajiem parastajiem aizdomās turētajiem, bet sazinājos ar apmēram diviem, trījiem tūkstošiem individu, pateicoties galvenokārt sociālajiem tīkliem internetā. Un es uh, gribēju apzināt, kāds ir sabiedrības viedoklis, ko Eiropas pilsoņi domā par šiem priekšlikumiem. Nu, labās ziņas, īstenībā tās var pavēstīt ļoti īsā laikā. Principi šķiet pietiekami pamatīgi, stabili un tī, e, regula ir balstīta uz tādu visai nopietnu pamatu, ko atbalsta lielākā daļa, pat lielākie skeptiķi. Tāpat šķiet, ka datu aizsardzības infrastruktūra Eiropā tiek bauda uh, plašu sabiedrības atbalstu, un es šeit domāju ļoti lielu atbalstu. Tās ir labās ziņas. bet šeit ir arī kāds āķis. Nav gan drīz nekādas vienošanās par atsevišķiem regulas punktiem. Un tas attiecas gandrīz uz visām iesaistītajām pusēm, bet mums te jārunā arī par uh, Uh, tādu saņemto mantojumu. Kopš 1995. gada direktīvas daudzi ir sapratuši, ka uh, valsts viņus novēro. 80% uh, no sarunām, kas norisinās par šo regulu, notiek privātajā sektorā. 80% gadījumu, kad Londonas ekonomikas augstskola veica diskusijas, mēs sarunājamies ar valsts sektoru un par tās augto lielo brāli, kas mūs visus vēro kontroles, uzraudzība, īstenībā tie ir principi, kas uh, iedvež bažas ļoti daudziem sabiedrībā dzīvošiem cilvēkiem. Tas uh, varbūt nav gluži sliktās ziņas, bet uh, tas ir uh, tas āķis, kas uh, neļauj uh, vienkārši tā bez nosacījumiem priecāties par šo paredzēto regulējumu. Otrām kārtām, kāda sarežģījuma vēl šeit rodas, tiek runāts par institucionāliem trūkumiem. Īstenībā šo regulējumu nevarēs uh, izmantot visā Eiropā. Protams, uh, Eiropas Savienībā viedokļi ir dažādi, piemēram, Skandināvijā un Vācijā. Mēs neesam sastapušies ar tādu pretestību vai pat Francijā, bet pārējās Eiropas valstīs daudzi uzskata, ka uh, regulējums cietīs neveiksmi. Un to domā ne jau. Uh, datu apstrādes iestādes, bet ļoti daudzas iestādes ir pat ciniski noskaņotas pret jauno likumdošanu. Kopš 1995. gada mēs esam pieredzējuši to, ka cilvēki galvenokārt balstās uz tādiem tradicionāliem un kulturāliem priekšstatiem, un sabiedrības uzskati īstenībā ļoti lielā mērā ietekmē interesēto pušu darbību. Ir tāda kā vadmotīva tai. Tad, kad es uh, sāku apspriest šos ļoti nozīmīgos jautājumus, kas ir iekļauti regulējumā. Es uzklausīju vairākas ļoti interesantas atbildes, tad, kad es konsultējos ar uh, visām ieinteresētajām pusēm. Bet kas man ir jāuzsver? Ja mēs runājam par šo mehānismu, tad uh, noteikti nevaram uh, to ignorēt. Uh, tāds kā universāls likums, gan arī kā fizikas likums. Jā, pilsoniskā sabiedrība, patērētāja grupas vai kādas konkrētas sabiedrības grupas pieprasa, lai tiktu izveidota definīcija, lai tā tiktu formulēta. Uh, vai beidzot ir jāatrod konkrēta joma, uz ko atrodies, attieksies šī likumdošana, nozare dara tieši pretējo. Un tad, kad nozare vēlas ļoti striktas definīcijas, tad sabiedrība vēlas tādas abstraktas definīcijas. Un tas ir tāds universālais princips, kas vijas cauri visai šai likumdošanai. Es varbūt vēl nevaru izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet Protams, es sekretariātam iesniegšu arī dokumentus, kas pamato man pētījumu rezultātus, bet es uzskatu, ka mums ir uh, jāvirzās no polemikas uz tādām lietišķākām diskusijām. Protams, tas nav pārāk vienkārši, bet mums ir jāsaprot, uh, kāda ir problēmas būtība. Īstenībā ir 28 ļoti svarīgi jautājumi, um, par kuriem tiek runāts regulas sakarā, un par 28, 28 definīcijas nav pietiekami precīzas, uh, un tika pieprasīts vairāk precizitātes un vairāk caurskatāmības. Uh, saraksta augšgalā ir uh, datu aizsardzības um, iestāžu atbildība un spēlēmā loma. Tā ir viena no definīcijām, kas rada visvairāk bažu tieši sabiedrībā. Nevien par uh, šīs uh, iestādes darbību un pilnvarām, bet arī uh, šīs iestādes apņēmīgums un arī tehniskie parametri. Ļoti daudzas sabiedrības grupas bija um, nobažījušās tieši par šiem principiem. Tālāk uh, izmantojumā likumdošana īstenībā tas arī ir liels zemūdens akmens, tālāk uh, transponēšana dalību valstu līmenī, transponēšanas konsekvence. Pat ja mēs runājam par tādām maz mazītiņām detaļām, Tad, kad ieinteresētās puses runāja par uh, privātumu, mēs dzirdējam ļoti daudz cinisku komentāru. Tika runāts arī par privātuma uh, uzlabošanas tehnoloģijām. Jūs ļoti labi atceraties, šīs diskusijas norisinājās arī sen. Uh, mēs uh, dzirdējām arī lūgumus pēc konkrētiem pierādījumiem un. Uh, Īstenībā, apkopojot visus pētījumu rezultātus, mēs varam nonākt pie ļoti vienkārša secinājuma, un to jau minēja iepriekšēji runātāji. Deleģētie tiesību akti īstenībā uh, sastops ar sabiedrības eh, cinismu un neusticēšanos, daudz ir nobažījušies, ka tie nav pietiekami caurskatām, konsekventi un ka ir grūti veikt demokrātisko kontroli. Tādēļ sabiedrība uzskata, ka ir jādara daudz vairāk, lai varētu definēt to, kā delegā, deleģētie akti uh, ir atspoguļoti sabiedrībai, kā var piedāvāt kaut kādas garantijas, ka viss norisināsies saskaņā ar likuma garu un burtu, un kā var garantēt, ka šie akti būs konsekventi un tie piedāvās arī uh, kaut kādu drošību pilsoņiem. Es te vēl varu veikt uzskaitījumu uh, vairākus simtus punktu nos nosaukt. Īstenībā darbs nav noslēdzies, tas vēl turpināsies visu rudeni, bet kas ir izšķirīgi svarīgi, lai eh, regula varētu gūt panākumus, eh, tas ir tieši šis pēdējais vēstījums, ka sabiedrība neuztic deleģētiem aktiem. Paldies! Thank you very much. Paldies. Many Jā, mums ir jāspriež eh, daudzas interesantas detaļas. Ir eh, pieteikušies divi deputāti no dalību valstīm un tāpat divi Eiropas parlamenta deputāti, kas vēlas uzdot savus jautājumus viesiem. Ja kāds vēl vēlas um, izteikties, viņš ir laipni aicināts to darīt. Tagad jau trīs ir pieteikušies. Pirmajam došu vārdu Gerolām Reichenbacham no Vācijas parlamenta. Lūdzu. Vielen Dank zunächst. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit pat E, nerunājot par politisko nokrāsu, ir atzinīgi jāvērtē e, direktīva un e, regula Eiropas Savienībā. Īstenībā dati ir kļuvuši par tādu kā ikdienas preci, tie tiek apstrādāti, tie tiek apkopoti, jo bieži vien tas nozīmē ekonomisku izdevīgumu. Mēs te runājam par tādu kā izēvielu, par izēvielām, kas ir dati un. Tas ir saistīts arī ar personas pašnoteikšanos. Uh, Protams, gribēju teikt, ka uh, regulā ir ietverts uh, ļoti liels skaits uh, dažādu vērtīgu priekšlikumu, bet ir arī nopietni trūkumi. Es gribēju pateikt jau pašā sākumā, ka regula ir uh, attiecināma nevien uz datu apstrādes nozari, bet arī um, uz uh, dažādiem līgumiem, kad, piemēram, uh, informācija tiek uh, piedāvāta par velti un pakalpojums tiek sniegts, papildinot to ar reklāmu. Mēs varam šeit pieminēt arī sociālos tīklus, kur tiek izvietots ļoti daudz reklāmas par velti. Es domāju, vajadzētu arī precizēt, ka datu aizsardzības regula joprojām uh, pie tās tiek strādāts un mums ir jāsaprot. Uh, regula neatspēkos arī tie līgumi, kas ir noslēgti ar trešajām valstīm. Uzskatu ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka, ja regula būs uh, tāds uh, galvenais pamatbauslis, tad uh, Eiropas Savienības institūcijas būs uh, eh, iztvērts, izņemts no regulas aptvēruma. Uh, visām institūcijām tāpat tā būs uh, jāievēro, un tas pats attiecas arī uz deleģētiem tiesību aktiem. Uh, protams, mums ir jārunā nevien par eh, datu iegūšanu no sociālajiem tīkliem, nē, internetu pasaule mainās katru dienu, un eh, šeit mēs runājam par um, to, ka internets uh, ienāk absolūti visās dzīves jomās, un, piemēram, ir arī tās augtie connected cars, tos izmanto auto nozarē strādājošie šo principu. Uh, Un, ja mēs runājam par datu pārnesi, pārnesamību, to var izmantot arī ļoti daudzās citās jomās. Un tas, protams, nozīmē arī jauns riskus. Tādēļ šim principam noteikti ir jāpievērš vairāk uzmanības. Tas ir saistīts arī ar cilvēku cieņu un cilvēku datu aizsardzību. Un visu beidzot, jārunā arī par bērnu aizsardzību Tas ir ļoti svarīgi. Arī Vācijā šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Tādēļ ir jāņem vērā uh, vismaz minimālie standarti, kas ir uh, ieviesti Eiropas Savienības dalību valstīs. Un ja mēs runājam par šo profilēšanu, ja bērni lieto internetu, tad profilēšanas iespējām ir jābūt izslēgtām. Protams, ir uh, vairāki uh, uzņēmumi, kas apkopo datus, veids datu profilēšanu, bet ja, uh, piemēram, nepilngadīgs personas izmanto internetu, tad profilēšana ir jāizliedz. Ir jābūt arī skaidram kompensāciju mehānismam. ja, piemēram, jūsu automašīnai ir kāds defekts, tad kompensācija jāizmaksā nekavējoties, un šo defektu ir viegli konstatēt, bet ja, piemēram, jūs ciešat kaitējumu izmantojot internetu, tad šo kaitējumu faktu un arī vēlāk piespriest kompensāciju šo kaitējumu faktu ir daudz grūtāk konstatēt. Mums ir arī jāsaprot, ka uh, likumdošanai ir jābūt uh, konsekventai un harmonizētai, un jārunā arī par uh, nepieciešamām sankcijām, un uh, tām ir jābūt līdzīgām, kādas pastāv par uh, konkurences pārkāpumiem. Ir jābūt arī uh, labam līdzsvaram uh, starp analogiem datiem un uh, digitāliem datiem. Paldies! Paldies! Es... Those who would like to also commend your... Paldies <laughs> Reichenbach kungam! Varbūt, ka jūs varat arī uh, savu uh, uzstāšanos rakstiskā veidā mums iesniegt, un ja kāds vēl vēlas pieteikties, viņš to var darīt, un var arī paceļot roku signalizēt, ka viņš vēlas izteikties. Un tagad došu vārdu Kališa kungam eh, no Polijas parlamenta. Lūdzu, viņš tur strādā arī Tieslietu un cilvēktiesību komitejā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es atvainojos, ka es atkal izsakos. Bet es esmu tāds kā polijas datu aizsardzības uh, likumdošanas tēvs, esmu strādājis arī polijas iekšlietu ministrijā, līdz ar to esmu iepazinies arī ar šīs problemātikas aizkulisēm. Es tāpat strādāju arī cilvēktiesību komitejā. Nu, lūdzu, esiet pati, pacietīgi. Uh, Hornunga kungs pateica, ko ārkārtīgi nozīmīgi. Viņš teica, ka regulā nav runāts par efektīviem kontrols mehānismiem. Karamanli kundze savukārt teica pilnīgi pretējo. Viņa teica, ka varēs um, kontrolēt visas datu apstrādes norises. Uh, Deivisa kungs no savas puses teica, ka viens no galvenajiem jautājumiem ir, kā, kādā veidā Eiropas uh, sabiedrība uztver šo regulu. Man īstenībā ir uh, vairāk jautājumu visiem runātājiem. Likumdošanas aptvērums ir neprecīzs. Uh, kas ir, piemēram, pakalpojumu piedāvātājs uh, ārpus Eiropas ekonomiskās uh, zonas? Administratori, tīkla administratori mūsdienās var mierīgi strādāt trešajās valstīs. Un šīs valstis īstenībā nu, nav nepacietības pilnas noslēgt datu aizsardzības nolīgums ar Eiropas Savienību. Īstenībā tas būtu tikai normāli, ņemot vērā regulā atrunāto. Otrkārt. Ko nozīmē atcaukt uz datu subjektiem ārpus Eiropas Savienības, vai mēs runājam par cilvēkiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, bet uh, uz kādu laiku atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu? Polijā ir aizvien vairāk imigrantu, kas pie mums ierodas no austrumiem, eh, viņi pie mums ierodas katru dienu, un, protams, ir jāaizsargā arī viņa tiesības. Un tagad viens jautājums Hornunga kungam. datu subjektiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai nāk no citām valstīm, būs ļoti grūti aizstāvēt savas tiesības saskaņā ar esošo likumdošanu. Eiropas Savienībā esošie administratori. cietīs no papildus izmaksām, ko radīs šī likumdošana. Un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmēs likumu uh, eh, konkurēt spēju. Un vēl kāds jautājums. Vai regulāri paredzēts kāds mehānisms, kas garantēs efektīvu īstenošanu? Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Uzdevāt svarīgs jautājums. Uh, Nākamais runātājs Milta Bačič no Spānijas kongresa, lūdzu. Paldies, saka Batet Lamaņas kundze. Es gribētu atsaukties uz Dēvis kunga teikto. Es zinu, ka viņš ir savs jomas eksperts un, un kā jūs zināt, Spānijas data aizsardzības aģentūra ļoti labi darbojas, un tas ir tāds kā atsaucas punkts citām Eiropas valstīm. Citās dalību valstīs datu aizsardzības aģentūras nedarbojas tik labi kā Spānijā. Līdz ar to mums Spānijā ir šī kompetentā aģentūra, kas darbojas ļoti profesionāli, ļoti efektīvi, un tā ir darbojusies jau vairākus gadus. Tā ir neatkarīga aģentūra, tā ir tiesīga piespriezt sankcijas un dažādus sodus. Un uh, tu, to arī šīs organizācijas viedokli ņem vērā arī mūsu tiesas izskatot lietas. Priekšlikumā tiek paredzēts uh, ieviest viens pieturs aģentūru. Tā ir laba doma, tā varētu vienkāršot uh, visu situāciju. Uzņēmumiem tas nāk par labu, bet šāda viens pieturs aģentūra varētu radīt arī zināmas problēmas iedzīvotājiem. Paskaidrošu varētu rasties problēmas, ja tā darbos kaut kur tālu no iedzīvotājiem, tīpaši gadījumos, ja vietējo aģentūru, kā tas ir piemēram Spānijā, iedzīvotāji ļoti ciena un ja tā ir plaši pazīstama, bet šāda viens pieturs aģentūra atrastos tālāk un, un līdz ar to vairs nepastāvētu vietējās aģentūras, kas līdz šim ir ļoti labi darbojušās. un eh, kura iestāde tad gal galā atrisinās eh, tās problēmas, kas ir, eh, ar kurām kāds ir vērsies viens pieturs aģentūrā, vai tā būs kāda nacionāla iestāde vai Eiropas mēroga iestāde, un vai šī sistēma būs labāka nekā tā, kas, piemēram, mums šobrīd pastāv Spānijā. Nu, var rasties jauna situācija, kas kaut kādās valstīs pasliktināsies salīdzinājumā ar pasli pašreizējo situāciju. Tas pats attiec arī uz deleģētajiem aktiem un komisiju, par ko mēs dzirdējām šorīt jau diezgan daudz. Mums tāpat ir jāraukās, lai iedzīvo, pret iedzīvotājiem izturētos tāpat, kā pret uzņēmumiem, proti, lai gan, lai atsevišķiem individiem, personām tik nodrošināta vienāda līmeņa aizsardzība kā uzņēmumiem. Un īpaši jāpievērš uzmanību datu aizsardzības jautājumiem saistībā ar bankām, apdrošināšanas kompānijām un tā tālāk. Paldies, Bātet kundzei! Un tagad došu vārdu sociāls demokrāta pārstāvē Tripels kundzei. Zipels kundzei. Paldies! Man ir jautājumi diviem runātājiem. Karamanlī kundze, ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs runājat par to, ka profilēšanu vajadzētu ierobežot. Te man rodas jautājums arī saistība, ko jūs īsti saprotat ar to. Ja es internetā kaut ko pasūtu, tad ir skaidrs, ka es norādīšu savu adresi, konta numuru. Var gadīties, ka piegādātājs izveido profilu no maniem datiem, lai piesūtītu man konkrētus piedāvājumus, nu man tie nav vajadzīgi, te būtu jāprasa man piekrišana. Un varētu arī būt, ka tiek izveidots profils balstoties uz visiem maniem pasūtījumiem, un šie dati tiek nodoti kādam trešai, kādai trešajai pusē. Vai šāda profilēšana būtu jāaizliedz, vai profilēšana aizliegs kaut kādās konkrētās jomās, vai arī jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams, ka attiecībā uz jebkuru profilēšanu būtu jāprasa atļauja. Uh, Mans kolēģis Raihenbach kungs jau pieminēja jautājumu par profilēšanu attiecībā uz bērniem, kas man arī liekas ļoti būtisks. Tad man ir jautājums Microsoft pārstāvim. Viņš runāja par eh, sodiem no vienas puses, kurus es arī negribētu pazemināt, un otras puses jautājums par to, vai nevajadzētu radīt kaut kādu atlīdzību, kaut kādu atalgojumu, kaut kādus stimulus. Es gribētu uzzināt, ko īsti jūs ar to domājat. Ja šobrīd par tām lietām, par ko mēs tagad diskutējam, kāds uh, uzņēmums uh, to visu sākt ievērot, tad, protams, viņš būtu pelnījis uzslavu. Bet pēc regulas spēkā stāšanās, uh, vai tiešām tas viss tiks īstenots. Ceļu satiksmē ir skaidrs, ja es pārbraucu, ja es braucu pie sarkanās gaismas, tad mani soda. Uh, taču nav nekādas atlīdzības par to, ka es palieku stāvam pie sarkanās gaismas. Ko jūs tieši domājat ar šiem te stimuliem? Un... Paldies! Nākamais runātājs Timotejs Kirkops, ECR grupas vārdā, lūdzu. Paldies, Jan! Mans jautājums ir adresēts Saimonam Dēvisam par viņu veiktajiem pētījumiem. Kā jūs zināt, es kā referents esmu strādājis pie aviācijas pasažieru datu reģistru, un mēs tagad raugamies uz datu aizsardzības uh, šo te dabu, kas ir tāda kā nosedzošā. Vakar es piedalījos vakariņās, kurās mēs runājām par to, ka aizvien pieaug uh, tā dēvēto datu apstrādes centru skaits, viņu izaugsme ir tik milzīga, ka būs nepieciešami milzīgi resursi, tā skaitā ūdens resursi, lai atdzesētu šos te centrus. Jautājums ir tāds. Datu apjoms visu laiku pieaug. Datu apkopošana no individiem visu laiku pieaug, datu apstrādes apjoms pieaug. Datu šo datu izmantošana, tā skaitā komerciāla izmantošana, nemitīgi pieaug. Pamatota datu izmantošana, lai aizsargātu mūs no teroristiem un uh, noziedzniekiem, arī pieaug nemitīgi. Vai mēs šobrīd neatrodamies tādā situācijā, nu, tas tā kā tāds pēcīgs jurists runāja. Nē, neviens jurists gan nav pazemīgs. Ka pēc 20 vai 10, 20 gadiem mums būs tāda mēs dzīvosim tādā pasaulē, kur pusi no iedzīvotājiem lielāko daļu savu laiku pavada, lai dotu datus otrai pasaules daļai, kas eh, visu savu laiku pavadīs šo datu apstrādē un apkopošanā. Un es kā cilvēks, kurš eh, katru reizi, kad kaut ko vēlas, ir spiests aizpildīt kādu veidlapu, un katru reizi, kad es kaut ko pērku, man ir jāaizpild veidlapu. Uh, jāatbild uz 20, 30, 40 jautājumiem par visu, ko es domāju un par visu, kas es esmu. Es neesmu pārliecināts, ka tāda ir mūsu nākotne, bet gribētu zināt Dēvis kungs jau doma šajā sakrībā. Liels paldies! Un pēdējais runātājs šajā jautājuma uzdošanas kārtā Šons Kēlīs no Tautas partijas grupas, un viņš ir ref referents atzinumam par šiem jautājumiem. Paldies! Man ir pavisam īsts jautājums Rodrīgas skundzei. Viņa sacīja, ka tiesības tāpat aizmirstam varbūt nesavietojams ar uh, izteikšanās brīvību. Varbūt viņi varētu pakomentēt šo jautājumu, jo te ir tāds paradoks šajā apgalvojumā, un es gribētu uzzināt kaut ko vairāk par to. Liels paldies! Pavisam īsts jautājums. Un līdz ar to mums būs pietiekami daudz laika atbilžu sniegšanai. No mūsu runātāja puses vispirms došu vārdu Marietai Karamanlī. Pirmkārt jau tādēļ, ka viņai ir jādodas prom ātrāk, lai paspētu uz Parīzes vilcienu. Lūdzu. Merci, monsieur le rapporteur. Je, je parlerai. Paldies referentam. Jā, es centīšos runāt lēnāk, es tiešām runāsim redzot par ātru, tāda man tendence nu ir. Bet, nu, runāju tik daudz un ātri, tāpēc, ka šis teksts, šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs. Jūs taču zinat, ka līgums uh, par stabilitātu un Eiropas uh, pārvaldi ir ārkārtīgi tikpat svarīgs, cik Francija vai pat, Francija pati. Un īpaši svarīgi tas tieši mums. Es uz visiem jautājumiem droši vien nevarēšu atbildēt, bet domāju, ka ir vairāki elementi, kas liek mums konstatēt vairākas visiem kopējas bažas un raizes. Un, protams, te jums liek priekšā Francijas parlamenta analīze, un varbūt jums tā ir bijis nedaudz citādāk, bet redzam, ka, lūk, arī jums ir līdzīgas domas par personas datu aizsardzību. Sākšu ar noslēgumā pēdējiem uzdotiem jautājumiem to, ko teica nu pat Cipās kundze par profilēšanu un par to, ka tā ir jāierobežo. Nu, šeit mums nav tādas stingras pārliecības. Es vienkārši domāju, ka mēs visi, protams, esam ieinteresēti tajā, lai profilēšana būtu gana mērtiecīga un nevis tāda pārlieku plaša. Un tāpat laikā jāatcerās, ka ir šīm jābūt šīm tiesībām pieprasīt datu dzēšanu, tātad tiesības tapt aizmirstam. Bet jo vairāk šī profilēšana tiek ierobežota, Un jo tā ir mērķiecīgāk, jo efektīvāk iespējams aizsargāt datus. Un te gribu atsaukties arī uz rezolūciju, ko izteica, par ko, ko, ar ko nāca klajā Eiropadome. Šķiet, ka referents ļoti labi saprot šī jautājuma delikātumu un domāju, ka savā darbā droši vien tam arī pievērsīsies un precizēs vēl šos jautājumus tālāk. Vēl viens elements, kas man likās eh, diezgan acīm redzams ir tas, ka mēs savās pārdomās vairāk pievēršamies tam, kas vēl tekstā būtu jāizlabo. Ir, protams, ļoti daudz tādu ļoti labu lietu un uh, pozitīvu punktu, bet pievēršamies tam, ko varētu uzlabot. Un dažādi veidi uzstāšanās šeit uh, lika pievērsties divām jomām. Pirmām kārtām kontrols mehānismam. Kādēļ kungs ļoti labi par to izteicās? Tātad šis kontrols mehānisms, kas kontrolēs tiesību īstenošanu Un tā kā šis piemērošanas lauks vēl nav īsti skaidrs, tad, protams, rodas neskaidrības. Es domāju, ka visos parlamentos esam sastapušies ar to, ka ir tādas nacionālas struktūras, kas šobrīd ir nobaz, nobažījušās, ka būs lūk kaut kāda veida kon, konkurence, nav skaidru noteikumu, tie varbūt vēl tālāk jāprecizē, lai tā kā spāņu kolēģi teica, atgādinātu ka nedrīkst attālināt no pilsoņiem šo kontrolas iestādi. Tai jābūt turpat viņiem klāt. Ir jābūt lūk šīm nacionālajām struktūrām, lai pilsoņi varētu tajās atbilstīgi vērsties. Ir jābūt ļoti ciešai saiknei starp pilsoni un to struktūru, kas nacionālā līmenī mm, kontrolē šīs iestādes. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā ir tāds ļoti svarīga kolerā, eh, korelācija. Un noslēgumā man šķiet, ka svarīgi ir arī tas, ka, lūk, tiek noteikta atbildība par visām šīm kopējām tiesībām pienākumiem, jā, tas ir svarīgi, bet tāpat laikā ir vajadzīga šī pārskatāmība un šķiet, ka šobrīd tekstā tas vēl nav pietiekami atspoguļots. Nepieciešam arī ļoti tā, tā saprātīgi, skaidri uzrakstīti noteikumi. Tā, tam jābūt visam skaidri saprotamam, lasāmam un gana konkrētam. Tātad noteikumiem jābūt vienkāršiem, skaidriem, piemērojamiem, saskaņotā veidā. Un noslēgumā vēl gribēju atgādināt, uh, ka vēl kaut ko šeit tekstā šķiet nav pietiekami runāts par efektivitāti. Ja, piemēram, ir kāda struktūra, varas iestāde, kas ir tā vadošā Eiropas līmenī un tad sadarbojas ar citām nacionālajām iestādēm, tad tādā gadījumā mums ir jāmeklē pēc iespējas efektīvāka sadarbības forma, tā lai tā nāktu par labu pilsoņiem. Un to vajadzētu šeit paredzēt šais tehniskajās detaļās, kas tiks īstenotas uh, Uh, un kas ļaus šī teksta īstenošanu pieļaut ļoti efektīvā veidā Eiropas līmenī. Paldies! Um, quite... Uh, Paldies! Daudz jautājumu tika uzdoti Hornu un kungam, un tagad jums ir iespēja uz tiem atbildēt, lūdzu. Paldies! Es gribētu atbildēt uz diviem, trim jautājumiem. Pirmkārt, pavisam īsi gribētu runāt par argumentu, kuru minēja Raišenbach kungs par kopienas institūcijām. Es domāju, ka mums vajadzētu iekļaut kopienas institūciju šajā kopējā ietvarā, likumdošana, nu, iespējams likumdošanas procesa ietvaros varbūt vēlāk. Runājot par 21. gadsimta tendencēm tas viss būtu, šīs institūcijas būtu jāiekļauj šajā procesā. Nu, atbildot uz jautājumiem, es domāju, ka tie punkti varbūt nav saistīti ar šīs dienas darba kārtību, un tāpēc mēs neesam par to runājuši, kas attiecas uz aptvērumu. Trešais pāns teritoriālais aptvērums būs tāds ļoti svarīgs jautājums, un tā kā tas ir svarīgs jautājums, Tāpēc mums rītdien ir paredzēts vesels divas sesijas, kuras veltīsim tieši šiem jautājumiem. Mans viedoklis par trešo pantu, es domāju, ka netik liela problēma ir jautājums par to, vai kontrola tiek um, īstenot Eiropas Savienības ietvaros vai ārpus. Tā ir problēma, ar kur mēs varēsim tikt galā. Tāpat es domāju, ka attiecībā uz individu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, es gribētu teikt, ja mēs izslēdzam turistus, tad arī šajā ziņā mums būtu jāvar tikt galā. Nu, varbūt vajadzētu arī nodefinēt precīzāk, ko nozīmē dzīvojoši Eiropas Savienībā, bet kas manā skatījumā turpretīm šķiet problemātisks. Proti tas ir tas, ko īsti nozīmē laba pakalpojuma sniegšana datu subjektam Eiropas Savienībā. Tātad, nu, ja gadījumā kontrolieris atrodas kaut kur ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs un sniedz datu pakalpojumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tātad, ko īsti nozīmē datu pakalpojumu sniegšana? Uh, kādam Eiropas Savienībā, vai te ir runa par kādu datu bāzi, kas ir globāli pieejama, vai, teiksim, kādu vietni, kas ir globāli pieejama, vai vietnes, eh, vietni kādā konkrētā Eiropas Savienības dalība valsts valodā. Tas ir jautājums par eh, izturēšanās monitoringu, jo te, te būtu arī jāuzrauga attieksme pret kādu, kas uh, dzīvo Eiropas Savienībā. Man tas īsti nav skaidrs. Otrs jautājums bija par uh, konkurences skropļošana attiecībā uz uzņēmumiem, kas uh, darbojas Eiropas Savienībā un ārpus. Jā, tas tik tiešām notiks, jo, ja mums ir uh, stingrāk data aizsardzība Eiropas Savienībā nekā ārpus Eiropas Savienības, tad tas pavisam noteikti ietekmēs konkurēt spēju. Bet uh, es domāju, ka tā tas ir jau arī šobrīd, tāpēc es nedomāju, ka tā ir tāda liela problēma. Mans jautājums ir, kāda tad ir alternatīva? Alternatīva varētu būt tikai globālās sacensības, eh, kas vedīs mūs nepreizā virzienā. Un pēdējais jautājums - īstenošanas mehānismu efektivitāte un vai tie ir efektīvi. Es domāju, ka noteikumi attiecībā uz nacionālajiem datu aizsardzības iestādēm uzlabojas, un es domāju, ka šīs iestādes ir šobrīd detalizētāk norādītas Viņu kompetences ir detalizētāk aprakstītas, kas attiecas uz kons konsekvences mehānismu. Man atbildi ir nē, es domāju, ka šis mehānisms ir garš. Es jau dažus vārdus teicu arī par komisijas kompetenci šajā sakarībā. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams uzlabot 29. pāntu par Eiropas datu aizsardzības grupu un uh, jālēm par atsevišķiem pasākumiem un jāskat šie jautājumi tāpat būtu konkrētāk. Runājot par īstenošanas procedūrām, tad jāsaka, tas ir atkarīgs no Nacionālās datu aizsardzības iestādes resursiem, un ja dalība valstu līmenī visu laiku ir jācīnās par šiem resursiem, tad uh, tas visu to apgrūtina. Uh, Noslēgumā es gribētu runāt par vēl kādu jautājumu, proti par privāto pušu lomu īstenošanas mehānismos, jo mēs redzam, ka Nacionālās data aizsardzības iestādes nevarēs, nespējas īstenot visu šo te piemērošanu pašas. Uh, un tāpēc jādomā arī par privātajām pusēm. Tātad pirmkārt jau datu subjektu pašu un datu subjektu aizsardzībām, efektīvas tiesības un caurskatāmība. Šeit ir ļoti būtiski caurskatāmība, ja mēs pieminējām privātās puses, privāto pušu lomu varētu nozīmēt to, ka privātās puses tātad eh, sniedz šīs te atzīmes par eh, datu aizsardzību Raikenbach kungs eh, pieminēja arī šo jautājumu. Privāts puses nozīmē arī konkurenti. Varētu arī izmantot konkurentus, kas eh, ievēro datu aizsardzības noteikumus un eh, varbūt, ka varētu rast arī iespēju izmantot datu aizsardzības noteikumus konkurētspējas nodrošināšanas jomā, jo tas varētu dot iespēju uh, ka konkurenti paši ir ieinteresēti izmantot šī, šo sistēmu un um, nu, informēt par tiem, kas pārkāpj datu aizsardzības noteikumus. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu Gaņē kungam, gribētu atgādināt, ka jums ir iespēja vēl uzdot kādu jautājumu jo mums vēl ir atlicis laika. Paldies! Paldies! Gribu tiešām teikt paldies deputātiem, ka viņi ir uzaicinājuši man šeit. Man tas ir diezgan īpašs gadījums, ka es varu piedalīties šāda veida debatēs. Un tiešām jūtos pagod, pagodināts, tāpat arī domāju ļoti interesanti uzklausīt tos viedokļus, lūk, gan no Polijas, gan Spānijas, citas Eiropas. Nu, man te divi punkti, pie kuriem gribētu atgriezties. E, viens no, piemēram, no Šiepelskundas teiktā. Un te atsaukšos arī uz Spānijas deputātu teikto, neatceros gan viņas vārdu. Tas, ko jūs teicāt, par to, ka šim datu uzraudzītājiem būs jāizvērtē konkrētiet gadījumi. Un kā saskaņot, piemēram, eh, lūk, šo, šo pretrunu starp eh, inform, datu aizsardzību un runas brīvību. Nu, jūs varbūt atminēsieties tajā brīdī, kad es uzstājos, es teicu, ka galvenais ir šie pamati, šie paši pamatprincipi. Un tāpēc arī jum, jūs teiktiem šeit ir zinām eh, saikne. Uh, Ne jau šeit var atrast tādu viena, vienotu atbildi, nē. Kā būt, bet kā būt pārliecinātam, ka jaunais dokuments, ka tiks izstrādāts ar visu savu likumu spēku, būs, nebūs konfliktā, lūk, ar virkni cita veida tiesībām mm, un eh, arī dalībvalstu tiesībām. Tāpat laikā, no, nu, un šeit man atbildes nav. Un kā pārliecināties, ka pilsoņi, piemēram, Spānijas, Vācijas, Polijas, Francijas pilsoņi var savukārt efektīvi īstenot savas tiesības? Un no otras puses, kā pārliecināties, ka visu uzņēmumu arī savukārt gūs labumu no tā, ka šī sistēma ir vienkārša. Nu, šī vienas aģentūras pieeja, manuprāt, ir ļoti laba, to vajadzētu atbalstīt. Bet to īstenot gan nebūs vienkārši tā, lai, piemēram, lūk, pilsoņi no jebkuras valstis var vērsties, lūk, pie šīs aģentūras un panākt savus ties, savu tiesību īstenošanu. Tā jābūt konkrētai struktūrai, tā jāspēj rēģēt ir ātri un tā jāspēj ļoti labi nodar, norganizēt sadarbību ar visām pārējām dalībvalstīm. Un es domāju, te jāliek fokus, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nu, šobrīd, protams, Tagad parlamentam, komisijai un pārējiem ir jāspēj rast atbildes uz šiem jautājumiem. Bet, nu, faktiski svarīgi arī noformulēt jautājumus, un es domāju, ka efektivitāte ir ļoti liela loma spēlējama. Nu, un vēl viens punkts, kuram pieskaršos tādā vispārīgā veidā - trans, eh, pārskatāmības jautājums. Paldies, ka jūs man ļaujat tagad precizēt, ko es ar to visu domāju. Jā, ir, protams, tikai normāli, ka, nu, uzņēmumu respektē likumu, tas tikai normāli. Bet tāpat laikā Tāpat laikā būtu labi, ja šīs interesētās puses, kas, ka tad, kad tās izstrādā savas prakses, eh, arī tiek atzītas par eh, likuma klausīgām un tādām, kas rīkojas pareizi. Un kā jau te jau pārstāvs no Vācijas teica, šeit tik runāts jau par sankcijām. Protams, ir vajadzīgas spēcības sankcijas, jā, tām, lūk, ir jābūt sasaistītām arī ar konkurences noteikumiem un tā tālāk. Uh, Nu, lūk, 0,5 līdz 1 no uzņēmuma apgrozījuma sodnots un tā. Tas pilnīgi normāli. To arī uztveru kā tādu dabisku soli, jā. Jo tie uzņēmumi, kas likumu neievēro, protams, tiem ir jā, jānosaka sots. Un lai būtu eh, likuma paklausība, protams, sodi ir vajadzīgi, bet ir jābūt eh, šiem sodiem arī pakāpeniski. Uh, dažādās, dažādos apmēros. Nu, piemēram, lūk, jo atšķirīgs pārkāpums ir eh, nevērības dēļ veikts pārkāpums un, vien, un pilnīgi cits kaut kas, ja šis pārkāpums veikts tīši. Nu, varbūt tad, lūk, varētu būt šāds rīcības kodeks vai certifikācijas joma. Nu, tas arī tā, es to arī to saku tādā jautājumu formā. Uh, Šobrīd 38. 39. pants par certifikāciju un ētikas kodeksu runājot, nu, es nezinu, cik uzņēmumi tad to vispār izstrādājuši. Nu, tā par to, protams, ļoti žēl, bet tā ir. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu kaut kādu motivāciju, lai uzņēmumu šādus kodeksus izstrādātu un certifikāciju izstā, izstrādātu. Šobrīd tā nav. Jo, lūk, šīs normas nav saistošas konsistents, šis konsekvences mehānisms, kā jau profesors šeit teica, ir ļoti grūts, sarežģīts. Tā īstenošana ir gara un sarežģīta. Un šiem kodeksiem un certifikācijai vajadzētu tomēr tad būt vispārēji atzītiem, bet tā tas šobrīd nav. Un tam vajadzētu būt arī tā, ka tas nes kāds papildus ieņēmums uzņēmumam. Nu, es ceru, ka tas mainīsies. Jo Nu, piemēram, Microsoft ietvaros mēs izstrādājām, lūk, Vācijā vienu certifikāciju, un tas mums maksā, maksāja uh, 150 tūkstoši eiro, un tas nav atzīts nekur citur, kā tikai vienā Vācijas federālajā valstī. Un tad iedomājieties. Es domāju, ka ir vajadzīga šī atzīšana. Un, piemēram, lūk, ja uzņēmums kaut ko dara un panāk pārskatāmību, tad, lūk, seko arī attiecīga kaut kāda kompensācija tam. Un, protams, eh, tas būtu labi arī dažādu veidu produktu izstrādē šāda motivācija, tā lai produktu varētu veicināt tālāku eh, pārskatāmību. Nu, te var jums pateikt vienu konkrētu piemēru, nu, piemēram, mākoņu datošanu. Par visiem šiem produktiem ir vajadzīgi 13 centri. 13 centri Nu, tā tas vienkārši ir. Es nezinu gan nevienu uh, citu uzņēmumu, kas to dara, bet es zinu, ka citi gribētu un š, uh, to darīt. Un tad, lūk, vajadzētu zināt, kam tiek uh, piedāvāt šie dati, kur tie tiek nodrošināti, un tāpēc uzņēmumiem vajadzētu tāpat laikā arī gūt kaut kādu labumu no tā, ka viņiem viss šī informācija ir jāpiedāvā. Vai vismaz, ja viņi to dara, tad kaut kad eh, atsaut, atsauksma kādas, kāda atzīšana, novērtējums. Paldies. Nākamais runātājs, Nurī Rodrīgas skundze. Šķiet, te bija arī pāris jautājumi, kas tika uzdoti tieši jums. Paldies. Pirmām kārtām gribēju nedaudz pakomentēt jautājumu par šo vienas pieturas aģentūru. Uh, un tām bažām, kas varētu rasties par to, ka patērētājiem lūk nebūtu iespējas tiešā veidā piekļūt uh, kādai struktūrai ar savām sūdzībām, prasībām attiecībā uz datu aizsardzību. Es domāju, ka šī viens pieturas aģentūra tomēr ir ļoti laba doma, nu vismaz no pirmāts uzmetiena, bet ir arī pilnīgi skaidrs, uh, ka šai sistēmai jābūt ir kristālskaidrai. Komisijas priekšlikumā jau tas ir teikts, un arī komisijas pārstāv šorīt teica, ka viņi ir ārkārtīgi nobežījušies par to, ka, lai arī ir šāda vienas pieturas aģentūra atsevišķos gadījumos, tad konkrētā patērētāja mītnes vietas varas iestāde varētu nebūt tā, kas darbojas konkrētā iestāde, pie kuras patērētājs vēršas. Šī sistēma jāveido tā, lai pārliecinātos, ka tas viss tiek skaidri noteikts. Lai datu aizsardzības varas iestādes un struktūras īstenotu padziļinātu sadarbību ar visām nacionālām varas iestādēm. Domāju, ka jau pastāv zināms tīkls, un tas ir jāizmanto, no tā būtu jāmācās, jāmācās no pieredzes. Jomās, kur jau pastāv tīkli patērētāju aizsardzībā, un tas viss sasaistīts ar nacionālām varas iestādēm. Jā, bet patērētājiem tiesības ir, un viņiem ir tiesības vērsties pārkāpumu gadījumā pie kādas iestādes savā mītnes zemē. Un otrs jautājums par bērnu datu aizsardzību un komisijas priekšlikumu jomu, kas veltīja tieši šai uh, lietai. Dzirdēju, ka kāds teica, ka tas varētu būt problemātiski. Jā, nudien. No mēs saprotam, ka jāpārliecinās, ka profilēšana šai ziņā ir aizliegta. Attiecībā uz bērniem to nedrīkst veikt. Un bērnu personas dati nevar tikt šādā veidā izmantoti. Bet noteikuma priekšlikumā attiecībā uz īstenošanu būs grūti, grūti īstenojami jo arī vet, dažādi vecuma ierobežojumi ir atšķirīgi no valsts uz valsti. Protams, vajadzīga vecāku piekrišana, jā, lai apstrādātu, pārstrādātu bērnu datus, personas datus, bet ir jāpārliecinās, ka ir arī tehnisks eh, nodrošinājums, kas ļautu to, šos noteikumus īstenot. Trešām kārtām. Jautājums par tiesībām tikt aizmirstam, ja pieprasīt datu dzēšanu un to, kā tas sapas ar nepieciešamību atkarī, atsevišķos gadījumos rast līdzsvaru starp, piemēram, ar runas brīvību. Varbūt jūs varat šo jautājumu izskaidrot mazliet plašāk. Jo es šeit nerunāju par kaut kādu konkrētu gadījumu, bet, nu, tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka datu aizsardzība ir zinām ierobežojumi, limiti. Atsevišķos gadījumos par to jālem Eiropas kopienu tiesai, bet ir jārod šī, šis līdzsvars starp abām lietām. Informācija, kam jābūt publiskai, un informācija, kas ir, kas ietilps datos, aizsargājumos datos. Vai jums bija kāds konkrēts jautājums par šo? Man šķiet, tas bija Kelīkungs, kas uzdev šo jautājumu. Thank you. You would like to come in? No. Then just go on. Nē, nē, tad vienkārši turpiniet. Kelija kungam nav ko teikt šai kontekstā. Labi, paldies, turpin priekšādātājs. Nu, tad Dēvis kungs, jums kā pēdējiem iespēja atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdot jums. Nu, divas lietas. Gribēju atsaukties šeit uz pēdējo uzdoto jautājumu. Jautājums par, par to, cik ārkārtīgi lielā mērā, neierobežotā mērā var tikt vākt personas dati, cik no viņiem var prasīt atklāt personas datus. Es savam birojam biju pasūtījis tādu plakātu, kur bija teikts apmēram tā, lūk, uh, Eh, apmēram se, 16 katrs 16. internetu lietotājs faktiski ir atklājis gandrīz visu savu dzīves stāstu eh, līdz 16 gadiem, un pēc 21 gada valsts ir jau šo informāciju visu saņā, sagūbusies un ņēmusi savā ziņā un patur pie sevis, un pēc tam vairs nevar pat šo patērētāju informāciju paturēt. Nu, te, protams, pastāv zinām dilēma par to, kas ir zināms, kas ir pieprasīts bet es domāju, ka mēs varam šeit arī nedaudz iekrist tādās lazdā, jo ļoti vienkārši tagad būtu eh, sabiedrībai kļūt tik ārkārtīgi bažīgai par to, kā, tās, eh, kā šīs prasības tiek pildītas, ka, lūk, nu ir šie viens pieturs, eh, pieturs aģentūras, tad nonāk pie kaut kādas viens pieturs identitātes, ja pie tādas starpnieka lomas, un tas ir ārkārtīgi bīstami. Mēs to redzējām Lielbritānijā ar šīm nacionālajām identitātes kartēm, kas, kur, kas, kas kā ideja tagad ir atmesta. Un viens, kā aiz, iz, izvairīties no šāda veida neveiksmīgas situācijas un sabiedrības bažu eh, pārliecīgas eh, sāsināšanās, varētu būt eh, jau regulējuma līmenī apsvērt arī tādus, lūk, identitātes jautājumus, nu, piemēram, mideks kas ir centiens prerogatīvas novirzīt pilsoņu virzienā, uz pilsoņu pusi. Jā, nu ir, protams, novatorisms, izgudrojumi, kas daudz kur Eiropā pastāv, bet kas tiek lielā mērā arī ignorēti, jo pastāv tādi lieli institucionāli risinājumi. Bet ir arī tāds piezemēts, vienkārši līmeņa risinājums tehnoloģiju jomā nereti. Nu, un tad vēl par to, kā Eiropa vispār sagramos to, ko šobrīd šeit darām, īpaši to, ko jūs darāt. Kad teicu, ka pastāv eh, nu, tādas bažas un raizes par personas datu aizsardzību sabiedrībā, es eh, nedomāju, ka tās ir tādas konkrētas neusticības izpausmes pret nacionāliem datu aizsargātājiem. Nē, tam reizēm varbūt nekāda, nevar, varbūt arī nekāda saistība ar šiem regulatoriem, drīzāk ar politiku kopumā, ar to, ka viņi, lūk, plašliņas līdzekļos ir bijuši pakļaut šim lielā brāļa sindromam. Daudzas aģentūras savu darbu veic ļoti labi, un tas arī to sabiedrība arī atzīst. Bet, bet domāju, ka jautājums šeit ir citāds. Daudzi, lūk, no jums tagad eh, izvirzīs kandidatūras vēlēšanās arī un tā tālāk, un e, vēlēsies, lūk, varbūt parādīt pilsoņiem kaut ko tādu, kas pilsoņiem ir kā praktiska vērtība, un lai arī saglabājas visi šie būtiskie jautājumi, nu, piemēram, kas, piemēram, risina offshore datu pārstrādes uzņēmumu jautājumus vai kā tiek regulēti šie jautājumi, kā tiek regulētas korporācijas, kas tiek uzskatītas par tādām, kas eh, ar ceļarūli brauc pāri Eiropas pilsoņu tiesībām. Un plašiņas līdzekļos mēs redzam šādus stāstus katru dienu, cilvēki lasa šos stāstus, viņi lasa šos rakstus, un viņi tic tiem. Un viņi tic, ka tam visam būs arī sekas un tā tālāk. Un viņi izdara secinājumus, ka, cīm redzot, Eiropas likums kaut kādas lielas ASV eh, korporācijas, piemēram, vienkārši apiet un ne, nerespektē. Tāpat laikā tām ir Eiropas pilsoņu dati. Nu, es nezinu, ko tad šī regula šeit varēs palīdzēt. Vai būs kaut kāda atsevišķa nodeļa par, par detaļām šai ziņā? Uh, Jo, nevar, jo pilsoņi jau nevēlas kaut kādā vispārinātu solījumu, ka lūk, kaut kāda e, laika gaitā, ka zīve varbūt tas viss noregulēsies. Nē, ja vēlamies, lai pilsoņi jūs atbalsta un balso par jums, tad šiem jautājumiem jau top atbildētiem jau šobrīd. Jo gal galā, kā es saku, šeit jau nerunājam par kaut kādu izsūtīšanas e, jautājumu. Un nerad ļoti viegli juristiem runāt tādā valodā, kas vienkāršiem pilsoņiem nav saprotama. Ja mēs šeit runātu, piemēram, par eh, pilsoņu izsūtīšanu no valsts, mēs šeit runātu par reciprocitāti un, un vēl eh, nes kaut ko. Bet šis nav tāds regulējums, šis ir kaut kas cits. Šis ir jautājums, kas skar katru Eiropas pilsoni. Un viena, kas šeit trūkst, lūk, ir šī iespēja pilsoni ieinteresēt, izskaidrot viņam viss šīs detaļas, izskaidrot mehānismus. Lūk, vidējiem pilsonim no ielas. Tāda man atbilda. And, um, have, uh... Liels paldies! Atlikušas vēl dažas minūtes, lai Baronas Lutford no Alda grupas varētu uzdot savu jautājumu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man ir pārsīs komentāri. Es li ļoti lielā mērā piekrītu Saimonam Deivisam, ka tas būs arī aktuāls jautājums 14. gadā gaidāmajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Es esmu referente ziņojumā par profilēšanu. Šis ziņojums tika izstrādāts pir pirms, ka tas bija uh, pašiniciatīvas ziņojums, un tāpēc es esmu ārkārtīgi gandarīta, ka Hornunkungs eh, runāja par to, šis garīgais bloks, kas ir komisijai, ka viņi domā, ka var pretoties profilēšanai tikai tad, ja tur tiek rādīti juridiski fakti, bet nevar pretoties profilēšanai kā paš, eh, kā tādai. Es domāju, ka tas jautājums tiks atrisināts izskatot šo regulas priekšlikumu, bet te var domāt par dažādiem scenārijiem. Es nesaku, ka visu profilēšanu būtu jāaizliedz, bet pašai profilēšanai ir jātiek regulētai, tādēļ, ka ir daudz tādu situāciju, kur var rasties potenciāls kaitējums un uh, uzbrukums privātajai sfērai, pat ja te nav runa par juridiskajiem faktiem kas rodas profilēšanas rezultātā. Uh, bet tas, ka komisija visu laiku apgalvo, ka profilēšana ir tikai tad, ja balstoties uz to tiek pieņemt kaut kāda juridiska lēmuma, tad to es vienkārši nesaprotu. Nacionālās valstīs, piemēram, arī apvienotajā karalistē arī nu, tiek īstenot profilēšana, bet vismaz atšķirībā no Eiropas komisijas mūsu valdība zina, ko tā dara. Paldies par šo pēdējo komentāru. Uh, Gribētu tagad dot iespēju mūsu runātājiem izteikt savus pēdējos komentārus, bet lūdzu, runājiet lakoniski. Žēn, lūdzu, jums pirmajam vārds. Viena minūte. Jā, atgriežos pie franču valodas. Vēlreiz liels paldies tiešām par vis, visiem, kas izteicās un kas ļāva savukārt man runāt par šiem jautājumiem. Priecājos arī, ka te tik pārstāvēts tik daudzas valsts. Es gribēju teikt tikai vēl vienu lietu. Ir jāatver šis moments. Jo tieši šobrīd, šobrīd ir lieliski iespēja rīkoties. Jums parlamentā šeit ir ļoti skaidra loma spēlējama. Jūs esat tie, kas pieņem šo tiesību aktu, kas būs spēkā nākotnē. Un tepat laikā jums ir arī šī iespēja domāt par šos privātumu paradoksu. Saimons jau te teica, ka vienlaicīgi ir jāspēj runāt ar šo vienkāršo pilsoni, jo viņš ir tas, kas katru dienu nodod savus personas datus tādā vai citādā veidā kaut kādiem uzņēmumiem datu pārstrādē. Un mums ir jāsaprot, ka privātums ir vērtība, kas, tiek, kas ir ārkārtīgi svarīga pilsoņiem. Un jums šeit loma spēlējam, jo es domāju, ka šobrīd uh, pilsoņi viens otrs varbūt tik ļoti labi nesaprot, un jums šī komunikācijas funkcija. Paldies! Paldies, lūdzu, Rodrīgas skundze. Paldies klausītājiem, paldies organizatoriem. Es piekrītu savam blakus sēdētājam. Šis tiešām ir ļoti svarīgs brīdis priekšlikums eh, regulējumu izstrādē datu aizsardzības jomā ir eh, ļoti svarīgs, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā tehnoloģiskā attīstība un tiek uh, uzlikts kaut kāds robežs tam visam, kas notiek, kas norisinās interneta vidē. Mēs neapzināmies, cik ātri šie procesi, bet uh, cik lēni darbojas likumdošana. Un tāpēc šajā ziņā mums ir jābūt piesardzīgiem, bet vienlaiks jāpasteidzas ar uh, šo priekšlikumu izskatīšanu. Uh, No patērētāja viedokļa šis priekšlikums ir ļoti labs. Tas, uz, tas ļoti būtiski uzlabos patērētāja situāciju un datu subjektu situāciju salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, tādēļ, ka tas eh, sevi iekļauj jaunas tiesības saistībā ar eh, caurskatāmību, par informāciju, ar eh, to, kā rīkoties gadījumos, ja datu aizsardzības noteikuma pārkāpuma. Kā es jau teicu šorīt, šis priekšlikums kopumā ir ļoti pozitīvs, bet, protams, ir jautājumi, kas ir jāprecizē. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta juridiskā skaidrība gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Un, visbeidzot, man jāsaka, ka mēs zināmā mērā atbalstām komentārus, kurus izteica citi runātāji par šo milzīgo deleģēto aktu apjomu. Un mēs lūdzam komisijai šo jautājumu risināt. Es piekrītu, ka komisijai ir zināms izpildvars tiesības, bet daudz no tiem deleģētajiem aktiem, kas ir paredzēti, ir pārāk tālajoši. Un lai izlēmtu kurus vajadzētu pieļaut un kurus nē, mums vajadzētu paturēt prātā, ka datu aizsardzība ir pamatiesības. Paldies! Paldies! Saimon, lūdzu! Pavisam īsi. Nolikšu pie malas kritiskos komentārus. Es arī priecājos par šo iniciatīvu. Es domāju, ka tā būtu jāsaskata kā, kā iespējas, bet um, varbūt, ka te varētu mēs būt arī tādi inovatīvāki ņemot vērā visu to darbu, kas ir paveikts, te mums ir pavērusies lieliski iespēja, un mums ir, un šī te par šiem deleģētiem aktiem, par visiem šiem mehānismiem mēs varētu radīt pat tādu kā mantru, kas ir saistīta ar to, ka jābūt caurskatāmībai un tā tālāk. Un tas iesaistītās puses turp turpinās eh, darbu pie šiem dokumentiem. Ja kādam no jums ir kāda interese sazināties ar mani, tad es esmu gatavs. Paldies! Paldies, Honunkungs! Ja es eh, gribētu parunāt vēl dažas vārdas arī par tehnoloģijām, jo es domāju, ka šīs te eh, cēnu šīs te visas jaunās tehnoloģijas varētu izrādīties vienīgā iespēja, kā aizsargāt uh, privātumu internetu laikmetā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs arī kaut kādas saistības attiecībā uz attīstītājiem un kontrolieriem šajā ziņā, tīpaši runājot par tiem attīst tehnoloģiju attīstītājiem, kas te pagaidām aptvērumā vēl nav iekļauti, jo te ir arī jādomā par šo te jēdzienu privacy by design jau no paša sākuma. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Paldies! Liels paldies visiem runātājiem. Paldies arī Marietai Karamanlī, kurai bija jāsteidzas uz vilcienu pirms kāda laika. Es ceru, ka jūs eh, saņēmāt informāciju, kas bija ļoti nodrīga debatēm un turpināsim pēcpusdienā. Gribētu atgādināt, ka pulkstens trijos pēcpusdienā atsāksim sanāksmi un uh, Mūsu uzrunās Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāja Viviana Redinga. Tiem, kas vēlas iedziļināties mūsu darbā, es eh, piedāvāju vairākus darba dokumentus šeit no mums par labi. Ir atrodami dokumenti, divi dokumenti par regulu, vien par, viens par direktīvu. Un pēc tam, kad šī sesija būs noslēgusies, aicinu jūs, tad, ne, Eiropas parlamenta deputāts un Nacionālo parlamenta deputāts uz bufeti, tāpat arī mūsu runātājs aicinu uz šīm pusdienām. Kas notiks deputātēnīcā? Paldies! Tagad sanāksme ir beigusies.